sadarbību, izvērtējot operatīvo koordināciju drošības jautājumus saskaņā ar 17. 70. līguma pāntu, tāpat arī e Eiropola nerojast. Just. Ir vairāki panti, kas šeit jāņem vērā. 70. un 71. pāns paredz, ka padome un uh, komisija var izstrādāt procedūras saskaņā ar kurām dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentiem ir iespēja izvērtēt drošības politiku. Bet 85. 86. pāns saka, ka šiem parlamentiem ir obligāti jāiesaistās. Kādā veidā parlamenti to dara? Uh, Kādā veidā parlamenti tiks iesaistīti, tas ir ļoti politisks jautājums, un tajā mēs kā juridiskais dienests nevaram sniegt jums savu atzinumu. Un pēdējais jautājums attiecas uz starptautisko nolīgumu parakstīšanu saskaņā ar 24. un 38. to līguma pantu šie te līgumi jau ir sagatavoti parakstīšanā, bet vēl nav parakstīti. Un patreizie lī līgumi neparēdz, ka Eiropas parlamentam būtu jāapstiprina šo nolīgumu saturs. Ja Lisabonas līgums stāsies spēkā, tad parlamentam arī būs jāparaksta. Vienkāršākā atbilde ir tāda, ka ja šie nolīgumi ir noslēgti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tad parlamenta paraksts nav vajadzīgs, ja pēc tam, tad parlamenta atbalsts ir vajadzīgs. Es labprāt jūs pārtraukt nedaudz, saka priekšsādātāji. Vai nolīguma noslēgšana iekļauj arī ratifikāciju? Jo nolīguma būtībā ir noslēgta tikai pēc ratifikācijas. Līguma noslēgšana nozīmē, ka abas līgumslēdzēja puses ir pilnībā noslēgušas. Tas ir galīgais akts, tas ir līdzīgs līguma pieņemšanai. Iekšējo nolīgumu gadījumā starptautiskiem nolīgumiem, ja nolīgums ir panākts un noslēgts saskaņā ar veco sistēmu, tad parlamenta uh, piekrišana nav nepieciešama. Mēs varam runāt arī par provizorisko bāzu līguma spēkā stāšanai, bet tas jau ir cits jautājums. Paldies priekšsādātāji, līdz ar to visus jautājumus arī esmu izskatījis. To pavisam bija 12 šorīt, juridiskais dienests tos saņēma. Kā jau es teicu, tās bija provizoriskās atbildes. Ja es varētu detalizēt atbildēt uz kādiem jūsu papildus jautājumiem, labprāt to darīšu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, paldies. Man jau ir pieteikšies runāt trīs deputāti. Mēs jau tagad esam nedaudz aizkavējuši laiku, esam tikai pie darba kārtības pirmā jautājuma. Gribētu aicināt jūs izteikties patiešām īsi. Neilgāk kā divas minūtes katram varu atvēlēt. Noklausīsimies vienu jautājumu raundu, pēc tam atkal uzklausīsim juridiskā dienesta pārstāvju atbildes. Un es gribētu dzirdēt arī padomas viedokli. Es redzu, ka Zviedrijas prezidentūras pārstāvja jau māja ir galva. Tas tiešām iepriecina Fajonkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāja Fajons kundze. Es esmu ļoti priecīga, ka mums šodien ir šīs eh, svarīgās debates. Tās ir īpaši nozīmīgas eh, mūsu komitejai. Paldies par šo sākotnējo skaidrojumu. Es runāju arī kā referente, kas raksta ziņojumu par vīzu liberalizācijas programmu trešajām valstīm. Mēs uztraucamies, kas notiks ar šo ziņojumu, un tagad es daļēji saņēmu atbildi, proti, ja padomē pieņems ziņojumu pēdējā novembra dienā, tas nozīmē, ka ar to pietiks un nekādi citi soļi nevar apdraudēt eh, ziņojuma stāšanos spēkā. Tas nozīmē, ka Melnkalnei, Serbijai uh, vajadzētu iestāties šajā vīzu liberalizācijas programmā 2010. gada sākumā, bet Eiropas parlaments balsos par šo ziņojumu nākamnedēļ novembrī. Mans eh, priekšlikums būtu, ka padomē vajadzētu pieņemt regulu 1. decembrī. Iespējams, ka šis jautājums ir vairāk jāadresē padomē. Vai šī informācija vēl ar vienu ir pareiza? Vai padome ir eh, spējīga pieņemt, tad balsot par šo regulu eh, pēdējā novembra dienā? Un vai ar to pietiks, lai šīs trīs valstis varētu atbrīvoties no vīzu režīmā sākot ar 2010. gada 1. janvāri. Kā mēs zinām, šis ziņojums īpaši ietekmē pilsoņu šajās valstīs, un Eiropas parlaments atbalsta vīzu uh, režīma liberalizāciju Rietumbalkānu valstīs. Lielas paldies! Nākamā manā sarakstā Sāra Lutforda. Jā, varbūt juridiskais dienests varētu mums paskaidrot, ko juridiski nozīmē juridiskā sadarbība. Tagad mēs zinām, ka e, šis līgums stāsies spēkā 1. decembrī. Vai ir e, kādi pienākumi padomē vai dalībvalstīm rīkoties tādā veidā, lai tā netieši nepārkāptu līguma nosacījumus? Dažos gadījumos būtu labi, ja padomes eh, sanāksme notiktu mazliet ātrāk, bet citos gadījumos tas varētu radīt lielas problēmas. Tādējādi mēs varētu izvairīties no līguma eh, darbības, no tā, ka līgums ir spēkā. Es gribētu zināt, vai šeit ir runa tikai par politisko labo gribu, vai arī te ir eh, kāda prasība padomē vai dalībvalstīm juridiskā ziņā ievērot šādus nosacījumus. Sāra, saka priekšēdētāja, es uzskatu, ka um, padome būs ļoti priecīgi atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc es šo jautājumu pāradresēju uzreiz padomē, nevis juridiskiem dienestam. Būsu telekungs. Vispirms es vēlētos apsveikt to, ka beidzot Lisabonas līgums stāsies spēkā. Uh, Es vēlētos pateikties Klausa kungam par to, ka viņš beidzot uzlika savu parakstu vakardien. Vēlētos pateikties arī Bretlī kungam par viņa detalizētajiem paskaidrojumiem. Ir ļoti patīkami, ka tāds kā viņš sniedz mums uh, juridisko viedokli. Es vēlētos saņemt šo atbildi rakstveidā, jo jāsaka, ka diemžēl es nespēju uztvert visas atbildes uz visiem jautājumiem, un tas noteikti attiecas arī uz vairākiem maniem kolēģiem. Uh, Attiecībā uz pašreizējiem dosjē, un tas būtu mans jautājums, mums ir jāatrod kāds praktisks veids, lai deputāti uzreiz saprastu, kurš darba kārtības punkts ir izmainījis uh, tiesisko pamatu un kādā veidā tas ir izmainīts. Tas ir tāds vairāk kā praktiskas dabas jautājums. Varbūt sekretariāts varētu palīdzēt deputātiem attiecībā uz esošajiem dosjē. Jo savādāk eh, deputāti nesaprot, kāds eh, tiesiskais pamats ir jāpiemēro. Es domāju, ka visi atbalstat jūsu lūgumu. Mani sekretariāts jau informēja, ka tiks eh, izplatīts saraksts. Tas tiks darīts rīt. Esmu pārliecināts, ka Bredlī kungs ar prieku sniegs savas atbildes rakstveidā. Viņš jau pamāja, ka viņš tā darīs. Varbūt jūs varētu šo savu atbildi rakstīt normālā saprotamā valodā, nevis juristu valodā. Lambrinīdis kungam vārds. Man ir jautājums par eh, dalību valstu parlamentiem un subsidiaritātes principu. Cik tālu es saprotu, jaunajā līkumā ir paredzētas astoņas nedēļas pirms jaunas procedūras uzsākšanas. Tad līdz tās uzsākšanai. Uh, dalībvalstu parlamentiem tiek dotas astoņas nedēļas komentāriem pirms šāda procedūra sākas. Šķiet, ka juridiskie dienesti saka, ka, ja kaut kas ir pieņemts pirms uh, līguma stāšanās spēkā, tad tomēr tiks jāpiemēro, tiks piemērot jaunie noteikumi. Kāpēc jaunais līgums stājas spēkā 1. janvārī, ja dalību valstu parlamentiem tiek dotas tiesības komentēt šo procedūru, kaut gan šīs astoņas nedēļas ir pagājušas? Es gribu saprast, kāds te ir iemesls, jo man vajag dot paskaidrojumu arī dalībvalstu parlamentiem. Mums visiem tas ir liels izaicinājums, saka priekšādētāji. Vai vēl kāds vēlas runāt? Pirms došu vārdu Bredliekungam, es vēlētos arī uzdot savus jautājumus. Man ir divi jautājumi. Tad kopsavilkums par pēdējo jautājumu. Šīs procedūras, kas vēl nav pabeigtas, nav apstiprinātas, tās atsāksies, un līdz ar to šis nosacījums tiktu piemērots. Man ir ļoti konkrēts jautājums par procedūrām, kas nav pabeigtas. Tie ir par personas datiem. Šis līgums ar ASV to vēl nav ratificējuši visi dalību valstu parlamenti. Tādējādi tas nozīmē, ka šis līgums nav noslēgts, un tas nozīmē, ka par to varētu vēlreiz vest sarunas, vai vispār varētu to aizmirst. Es tātad vēlētos tagad jums dot eh, atbildi, skaid, lai jūs varētu skaidri atbildēt uz šiem jautājumiem, pēc tam došu vārdu padomēji. Šie papildi jautājumi ir visai specifiski, saka Bredlīkungs, un varbūt mēs varētu sniegt atbildi rakstveidā. Es domāju, ka tas būtu uh, vislabākais veids, tad komiteja arī visu skaidri saprastu. Lambrinidis kungs uzdeva jautājumu, par ko mēs jau ilgi apspriežamies. Iespējams, ka institūcija juridiskie dienestī šeit sniegs kopīgu atbildi. Un attiecībā uz šo pa īslaicīgo um, pārejas periodu līgumu piemērošanu, man ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai es pārdomātu šo atbildi. Man ir vajadzīgs laiks, lai izskatītu šos jautājumus, un, un papildu jautājumu atbildēšana, diemžēl, man sagādā grūtības. Jā, es to varu saprast, saka priekšādātāji. Bet šis process jau ir uzņēmis apgriezienus, un tāpēc es būtu ļoti pateicīgi, ja mēs varētu. Uh, saņemt šīs atbildes, ko jūs jau mums sniedzāt šodien, pēc iespējas ātrāk. Varbūt jūs varētu tās uzrakstīt un pēc iespējas ātrāk mums izplatīt. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu sniegt atbildi šiem papildu jautājumiem līdz rītdienai, jo savādāk man šķiet, ka mēs vienkārši zaudējam laiku. Vai jūs man dzirdat? Šķiet, ka mikrofons nedarbojas. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, protams, ka ierēņi vienmēr sadarbojas. testing. Um, Chairman, I won't guarantee that the questions, the answers will. Priekšādātājs nevaru garantēt to, ka es sagatavošu atbildes rakstveidā jau līdz rītdienai, jo es šeit palikšu šajā sēdē un atbildēšu uz citiem komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem, pēc man nav saprātīgi prasīt, lai es rītdien sniegtu savas atbildes. Šķiet, ka kvalitāte ir pasliktinājusies, saka priekšādētā, vai kāds mani vispār dzird. Jā? Yeah. Yeah. Okay, can I... Whoop. Okay. Well, just if everybody would put their headphones on. Varbūt visi varētu izmantot austiņas. Tas nozīmē, ka jūs varat klausīties jebkurā valodā. Jebkurā gadījumā mēs vēlētos saņemt atbildes pēc iespējas ātrāk. Jūs noteikti netiksiet tālu no šīs komitejas, jūs mums esat vajadzīgs, lai dotu atbildes uz mūsu jautājumiem. Liels paldies par jūsu sākotnējo skaidrojumu, un tagad es došu vārdu padomē, kāds ir tās skatījums par turpmākajām nedēļām un mēnešiem. Tātad runa par šīm procedūrām, kas vēl nav noslēgtas un kuru termiņš ir ļoti tuvu Lisabonas līguma stāšanās spēkā datumam. Pa, pagājušajā nedēļā padome vēl nevēlējās eh, to darīt, bet varbūt jūs šonadēļ esat gatavi dot parlamentam iespēju darboties saskaņā ar jauno līgumu. Paldies! Tāpat kā jūs arī Zviedrijas prezidentūra apsveic Lisabonas līguma stāšanos spēkā, šķiet, ka tas varēs notikt jau 1. decembrī. Mēs eh, darbosimies saskaņā ar spēkā esošo līgumu pie pašlaik nepabeigtajām procedūrām, un vēlāk pēc 1. decembra mēs darbosimies saskaņā ar Lisabonas līgumu. Praktiski tas nozīmē to, ka uh, vīzu liberalizācijas jautājums un citi jautājumi, kas vēl nav izskatīti, kuru, lēm, kuru lēmums ir jāpieņem 30. novembrī, uh, Mēs vēlētos, lai šie lēmumi arī tiktu pieņemti 30. novembrī. Tad mēs nezaudētu iespējas. Pretendūra vēlētos, lai parlaments sniedz savu atzinumu novembrī. Tādējādi teorētiski būtu iespējams pieņemt lēmumu pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Taču, ja ir runa par dokumentiem, kur datums jau ir noteikts eh, decembrī, tad, ņemot vērā Lisabonas līgumu, mē, mūsu rīcība ir ierobežota. Mēs saprotam, ka daudzos gadījumos ir paveikts liels darbs. Mēs vēlētos šeit skaidri noteikt atšķirību. Dažos gadījumos mēs varam pieņemt lēmumu saskaņā ar pašreizējo līgumu, bet ir arī tādi gadījumi, kur mums ir jādarbojas saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mums ir jāgaida, lai tiktu iesniegti jauni priekšlikumi, vai nu komisijā, vai arī, lai šāds priekšlikums iesniegtu dalību valstis, kur tas tā ir paredzēts netiek plānots pārbīdīt šo datumu. Padomas datumi vēl ar vienu ir 30. novembris un 1. decembris. Tad šie plāni vēl ar vienu ir spēkā, un mēs negrasāmies eh, pārlikt eh, padomas sēdes vai ko citu. Šķiet, ka tas ir viss, ko es varu bilst pašlaik. Tas nozīmē, ka pie dažiem dokumentiem mums nāksies turpināt darbu saskaņā ar jaunā līguma noteikumiem. Savukārt, citos gadījumos mēs vēlamies pielikt punktu jau 30. novembrī. Priekšsēdētāja, jūs teicāt, ka ir atšķirības starp procedūrām, kas var tikt pabeigtas pirms 1. decembra, tātad 30. novembrī. Un ir arī procedūras, kas, tik, kas tiks uzsāktas vēlāk. Šķiet, ka te mums ir neliela izvēle, nav lielas izvēles. Es gribētu zināt par šīm procedūrām, kur parlaments vēl nav sniedzis savu atzinumu. Un nesniegs atzinumu līdz šī mēneša, mēneša beigām. Tas būtu Eiropols un nu, citas lietas. Es domāju, ka tādējādi padomi nāktu pretī ne tikai parlamentam, bet arī Eiropas pilsoņiem. Uh, atzīstot, ka pašlaik mums ir jādarbojas saskaņā ar Lisabonas līguma garu. Ir tādas procedūras, kur Eiropas parlamentam nav dotas iespējas paust savu atzinumu. Varbūt padome tad varētu izteikt gatavību, ka šīs procedūras tiks atsāktas saskaņā ar Lisabonas līgumu. Es šeit runāju par dokumentiem, kur padome ir lūgusi Eiropas parlamentam sniegt atzinumu novembra laikā. Tas nozīmē, ja ir iespēja kaut ko pieņemt, mēs to vēlētos darīt. Attiecībā uz procedurālajām tiesībām mēs saprotam, ka saskaņā ar šo līgumu netiks oficiāli pieņemts lēmums. Mēs vēlamies, lai šis priekšlikums oficiāli tiktu iesniegts vēlreiz saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tad mēs par to spriestu saskaņā ar Lisabonas līgumu pēc koplēmu procedūras. Varbūt tagad es izteicos nedaudz skaidrāk. Šķiet, ka šī atbilde nav īsti skaidra. Es redzu, ka citi kolēģi arī vēlas uzdot papildu jautājumus. Mums ir bijis ļoti maz laika atbildēt pie, par vairākiem dokumentiem. Es īsti nesaprotu, kāpēc ir tāda steiga. Dažos gadījumos ir skaidrs, kāpēc kāds dokuments ir jāpieņem ātri, bet ir arī tādas situācijas, kur patiešām nav nekādas jēgas steigties un pieņemt šo dokumentu līdz 1. decembrim. Vainu ir tā, ka padome tīši cenšas eh, izslēgt parlamentu no šīs uh, procedūras. Es tiešām nesaprotu, kāpēc eh, dažas procedūras būtu jānoslēdz līdz 1. decembrim. Es redzēju, ka divi vēlas izteikties - Albrecht kungs un Sāra Lutvorda. Arī man tas šķiet nedaudz mulsinoši. Mums pagājušajā nedēļā vai iepriekšējā nedēļā bija diskusija par to, vai tiešām ir nepieciešams pieņemt lēmumu par Eiropolu pirms gada beigām. Mēs nesaņēmām nekādus argumentus, kāpēc tas tā būtu jādara. Un tagad saka, ka jāpieņem jau līdz 1. decembrim šis lēmums. Un tas nozīmē, ka mums galīgi nebūs laika pieņemt atzinumu šeit, parlamentā. Bet tādā gadījumā es gribu vēl vairāk informācijas, kāpēc joprojām ir nepieciešams tik ļoti sasteidzināt lēmumu pieņemšanu un izdarīt to līdz 1. decembrim. Man tas šķiet pilnīgi acīm redzami. Pret mums izturas kā pret tādiem bērniem padomi negrib iesaistīt parlamentu šajā lēmumu pieņemšanas procesā. Es gribētu, lai padome man tomēr sniedz paskaidrojums. Un nonāk pie secinājuma, ka tiks atlikt uz vēlāku laiku šī lēmuma pie, pie, pieņemšana. Un šī procedūra tiks atsākta Lisabonas līguma regulējumā parlamentam jāizturās strikti šai ziņā. Ludfords kundze lūdzu. Ja pareizi saprotu, tad šeit tehniski nav nekādas pelēkās zonas. Padomi šķiet atsaucas uz gadījumiem, kur mūsu atzinums pārsniegs trīs mēnešu termiņu pēc padoms pieprasījumu. Un tāpēc padomu varētu juridiski pieņemt kādu pasākumu līdz 30. novembrim, pat, novembrim, pat tajā gadījumā, ja parlaments, ne, parlaments nebūs nācis klajā ar savu atzinumu. Jautājums tagad ir par to, Un te man jāatzīst, ka es nezinu konkrētos, konkrētās lietas, konkrētos projektus. Jautājums par to, vai padome tiešām to darīs, vai padome tomēr rīkosies lojāls sadarbības garā, neskatoties uz šīm tehniskajām detaļām. Un atzīs, ka pol, vismaz politiski, ja ne juridiski, tas būtu nejauki pieņemt dokumentus, ko juridiski būtu uh, ko, ko juridiski, tehniski ir iespējams pieņemt, bet tāpat laikā tā būtu vienkārši tāda ļaunprātīga faktu izmantošana. Tā faktu izmantošana, ka parlaments ir jaunievēlēts un tam nav vēl bijis laiks organizēties un nonākt pie atzinuma. Tāpēc, manuprāt, tas būtu tā nezolīdi. Tā būtu tāda ķeršanās, pedantiska ķeršanās pie tehniskām detaļām, lai ne, neņemt vērā parlamenta detaļas. Nu, man negribētos, ka padomu tā rīkojas. Saimons Būsatils. Paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka viens otrs no izteikumiem šeit varbūt bija tāds, nu, negodīgs, no, pret, netaisnīgs pret padomus puses. Pad, mums taču jā, jā, jādod arī padomēji Eh, iespēja pieparādīt sev no labās puses. Varbūt jāskat šie jautājumi par katrā gadījumā atsevišķi attiecībā uz pašreizējiem dokumentiem, kāda tad ir pašreizējā situācija. Un tad atsevišķi, skatoties uz katru no šiem ties, eh, likuma projektiem atsevišķi, mēs varam lēmt par to, ko tad darīt. Tāpēc mans ierosinājums būtu tāds, ka nākamajā koordinātoru sanāksmē, varbūt pat jau rīt, mēs varētu likt, mēs varētu saņemt skaidru un gaišu sarakstu ar likuma projektiem, uh, kas šobrīd noslēdzas, ir noslēguma stadijā. Jo tie likuma projekti, kas ir tikai vēl aiz, tikai sākuma stadijā, protams, ka tie netiks pabeigt šīs, šī regulējuma ietvaros, bet tā tad varētu mēs runāt, apspriest tos dokumentus, tos likuma projektus, kas saprātīgā kārtā varētu noslēgties šomēnes. Un tad mēs varētu pieņemt lēmumu, pamatoties uz katru konkrēto gadījumu atsevišķi. jo tikai šādā veidā varam pieņemt atbilstīgus politiskus lēmumus. Tāpēc negribētu šeit ieņemt kaut kādas vispārīgas pozīcijas, lūk, visu, nu, pateikt visu vai neko, visu pēc Lisabonas vai pirms Lisabonas, nē. Skatīties katru gadījumu atsevišķi un tad redzēt, ko iespējams saprātīgi noslēgt līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanai, ko nē. Tālāk diezgan mērs kungam došu vārdu, bet šķiet, lai neizvairītos no pārpratumiem, es gribētu šeit teikt, ka es neko citu nāc arī mēģinājis pieprasīt. Bet šeit referenta, piemēram, pieprasīja steidzamu dokumentu pieņemšanu, bet te bija citas procedūras, citi dokumenti, piemēram, Eiropal un tā tālāk, kuru gadījumā nav skaidrs, kāpēc nepieciešams pātrināt šo dokumentu pieņemšanu līdz 1. decembrim. Tāpēc, lūdzu, padomē paskaidram, bet tālāk Dievs Demērs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Mēģināšu izteikties īsi, bet tomēr kodolīgi kas attiec uz četriem Eiropol dokumentiem. Padomus lēmums tika pieņemts 6. aprīlī. Es biju referents. Ar to tika izveidots Eiropas policijas bija dienests. No, no parlamenta tika prasīts atzinums. Tā nebija koplēmuma procedūra. Mēs sniedzām atzinumu. Tas arī viss. Pēc visa šī darba un pēc tam, kad šis parlaments deva vairākumu, lielu vairākumu atbalstu, Šim atzinumam padome pieņēma tikai 20% no mūsu rekomendācijām. Nu un tagad mums ir pavisam cits juridiskais termiņu grafiks. No 1. decembra būsim iestaistīti koplēmumu procedūrām. Mēs šeit runājam par četriem atsevišķiem likumprojektiem. Tie izriet no padomas lēmumu. Viens ir par attīstības standartiem, viens par konfidencialitātes standartiem, vēl viens dokuments likumprojekts, kas regulē Eiropola attiecības ar iesaistītajiem partneriem un personāla privātu datu apmaiņu un slepenu informāciju, kas jāsaka nav maznozīmīgs jautājums. Un vēl viens dokuments ir saistīts ar trešo valstu sārakstu un asociācijas sarakstu, ar kurām Eiropol noslēdzis vienošanos. Manuprāt, būtu pretēji jebkurai loģikai atteikties no parlamentu uzraudzības funkcijas. Mēs šeit runājam par kopienas darbiniekiem pēc 50 dienām. Mēs nevarēsim nākt klajā vairs ar priekšlikumiem. Padomu varēs pieņemt pats savu lēmumu, bet, manuprāt, loģika diktē to, ka, ja mēs runājam par Eiropas policijas dienas, tad, protams, ka parlamentam vajadzētu būt līdzlēmējam parlamentu balss ir jāuzklausa. Atmieties, ka tikai 20% no mūsu rekomendācijām atbalstīja padome. Tas attiec uz visiem četriem dokumentiem. Nu, protams, ka mēs iesniegsim grozījumus. Un es gribētu mudināt padomi mainīt savu lēmumu attiecībā uz šo jomu, attiecībā uz laika grafiku tā, lai mēs varētu pie šiem dokumentiem turpināt darbu saskaņā ar Lisabons līguma procedūru. Priekšsēdētāji turpina. Tālāk jūgšu Gece kungu, kas ir Eiropas narko, narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra vadītājs pieņemt manu, manu atvainošanos par to, ka aizkavējamies ar viņa, dokum, viņa jautājumu izskatīšanu, bet šīs debats mums šobrīd ir jānoslēdz, tās ir ārkārtīgi nozīmīgas. Kirkop kungs, jūs esat pēdējais, kas lūdz vārdu, un ja neviens cits vairs nenāk klajā ar tādiem īpaši ak akūtiem un svarīgiem jautājumiem, tad mēs pēc tam dosim vārdu padomus pārtēm. Paldies priekšādātāji, saka Kirkop kungs. Es saprotu, ka juristiem ir viens veids, kā runāt, bet es esmu šeit nobažījies un biju nobažījies par virkni jautājumiem, kas tiek sasteigti. Un tas attiecas arī uz likumprojektu, pie kā es strādāju, tiesa medicīnas laboratorija, par ko mums bija jāspriež šodien. Es rakstīju juridiskiem dienestam par juridisko bāzi, jo to paredzēts mainīt padomē un mudināju viņus sniegt atbildes par juridisko bāzi. Gribēju šo atbildi saņemt līdz pat šodienai. Mani skar tas, ka, protams, mums jānosaka vispārējā juridiskā bāze, piemēram, Lisabons līgums, bet uh, Viss uz mums tiek izdarīts spiediens, laika spiediens un tā tālāk, un tā visa rezultātā es nevarēšu turpināt darbu pie tā, ko es daru, jo neesmu saņēmis atbildes uz saviem jautājumiem, uz jautājumiem, kurus esmu jau uzdevis. Un man šķiet, ka tiks izdarīts milzīgs spiediens. Ir arī atsevišķi citi dokumenti, no to starp manējais, pie kuriem e, mēs nevarēsim strādāt, kas netiks izskanīti, un tie ir ļoti būtiski dokumenti. Un tas viss saistīts ar šo sasteigtību ar vēlmi atķiksēt šos eh, mazos, mazās rūtiņas, pēc iespējas vairāk pievilkt tekstīšu pie visiem šiem dokumentiem, jāsaka, man tas neapmierina. Es neesmu uzklausījis, neesmu dzirdējis atbildi no juridiskā dienesta. Šos jautājumus nodevu tālāk komitejā, saņēmis atbildi, un situācija rezultātā man ir ļoti sarežģīta. Jūs uzdevāt jautājumu, acīm redzot, juridiskajiem dienestam. Juridiskā dienesta pārstāvs joprojām ir šeit Un Gecekungs, eh, jūs pēc tam varēsiet noslēgt šos jautājumu, šo diskusiju, bet tad vispirms došu vārdu juridiskiem dienestam, lai viņš sniedz atbildi uz šo pēdējo jautājumu. Un skatos tev sekretariātu pārstāvjiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai rīt pirms koordinātoru sanāksmes mēs saņemam detalizētu sarakstu, tieši tā kā Bustilkungs ierosināja ar visiem likuma projektiem, kas šobrīd ir nepabeigti, bet kas atrodas noslēguma stadijā. Tā, lai mums ir šis juridiskais status un attiecīgi visas iespējamās sekas, visas nianses, un pēc koordinātoru sanāksmes tad tālāk mums vajadzētu izveidot savu nostāju attiecībā uz katru no šiem dokumentiem un pieprasīt tādu bildu vēlams rakstisku no padomas, kā arī paskaidrojumu, kāpēc šī dokumenta eh, pieņemšana ir tik ļoti nepieciešama sasteigtā kārtībā, kāpēc tas jādara līdz Lisabonas līguma pieņemšanai. Domāju, ka padomu to mums ir parādā. Ne tikai parlamentam, bet arī Eiropas pilsoņiem kā tādiem. Un tā tad noslēgumā dod vārdu juridiskā dienesta vadītājiem. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Cik tālu man sapratums no sekretariāta, šis jautājums bija jāskat 4.30. Un es varu atbildes sniegt, es varu sniegt atbildes jau šobrīd, atzinumu var sniegt šobrīd mutiskie komiteja to vēlas. Uh, Kirkop, you... kungs, vai jūs vēlaties saņemt atbildi šobrīd vai vēlāk? Es zinu, kāds ir, cik dārgs ir juristu laiks. Juristu laiks ir ārkārt, da, ārkārtīgi daudz maksās. To ļoti labi zinu. Es negribu, lai šeit viņi sēž visu laiku. Varbūt tiešām viņš varētu sniegt visam īsu atbildi, īsu atzinumu. Tas būtu ļoti liederīgi. Vai tas ir iespējams? Jā, ja tas ir iespējams, tad lūdzu. Ne tik vien tas, nē, mans laiks jums, godātā komiteja, nāk par brīvu. Uh, uh, Lopes kungs uzdeva divus jautājumus par juridisko bāzi attiecībā uz ierosināto lēmumu par tiesību, tiesu medicīnas laboratoriju darbības akreditāciju. Pirmais jautājums bija par to, vai ir nepieciešams citēt 31. pantu Eiropas Sanības līgumā. 31. pants paredz jomas, kurās ir kopēja rīcība par tiesisko sadarbību krimināla jautājumos. Bet es runāju par ties, tiesisko sadarbību, tieslietu iestāžu sadarbību. Uh, Šajā pantā nav tiek, netiek runāts par tiesisko sadarbību, bet gan par policijas, poli, policijas sadarbību. Un līdz ar to šis pants neietekmē nacionālos tiesību aktus. Mēs līdz ar to domājam, ka šīs atcaucas svītrošana uz 31. pāntu Eiropas Savienības līgumā ir pilnīgi pamatī, pamatota. Otrs jautājums ir sarežģītāks. Lopes kungs norādīja, ka pamatlēmums regulētu darbības, uh, gan publiskajām aģentūrām, valsts aģentūrām, gan privātā sektora uzņēmiem, kas veic tiesu medicīnu darbības. Tādējādi rodas jautājums, vai, šāds, vai šis regulējums attiecas kā uz pakalpojumiem 50. EK līguma panta ietvaros, un ja tā, tad tādā gadījumā tie ietiek ietverti kompetencē, kas tiek nodrošināta Eiropas kopienai pirmā pīlāra ietvaros, jeb trešā pīlāra ietvaros, kas netiek regulēts kopienas līmenī saskaņā ar 47. EK līgumu, kā to norādīja, piemēram, tiesa attiecībā uz maziem viegliem kailieku ieročiem. Tālāk pakalpojumu definīcija 50. pāntā. Vai tur iekļaut visi pakalpojumi, kas parasti, parasti uzsveru tiek uh, sniegti par atalgojumu. Tātad, ja privātais uzņēmums veic tiesmedicīnas ekspertīzi, tad mēs pieņemam, ta, ka tas saņem atlīdzību. Un tādā gadījumā tas ir pakalpojums. Ja padome var parādīt, ka šeit nav šādu trešā sektora privātu uzņēmumu, kas sniedz šāds pakalpojums, vai ka viņi to nedara par atlīdzību, tad tādā gadījumā varētu uzturēt šo trešo pīlāru kā tiesisko pamatu, citādi nē. Bet eh, tas nav tik vienkārši. Ja laboratorijas rīcības tiek uzskatīts par pakalpojumiem, tad pastāv iespējamība ka šie pakalpojumi tiek uzskatīti par atkāpi no normas, kas tiek paredīta 45. un 55. EK līguma pantā. Tādā gadījumā šī derogācija attiecas uz darbībām, kas varbūt pat reizēm tiek veiktas oficiāli, oficiāls iestādes uzdevumā, un tādā gadījumā tiek uzskatīti par izņēmumiem no šī konkrētā EK līguma ja tas tiek tādā, tādā gadījumā interpretācija ir ļoti strikta, tad tādā gadījumā mūsuprāt tiesa uzskatīt, ka laboratorijas īsti neietilpst šajās oficiālo varas uh, iestāžu definējumā. Tās drīzāk ir kā papildu iestādes, kā sagatavošanās darbi, papildus tiesību sargājošo iestāžu darbam noslēgumā. Tātad, ja vien padome nepiekrīt interpretācijai, ka šie pakalpojumi tiek skatīti eh, nevis kā pakalpojumi 50. panta no ietvaros, tad tādā gadījumā mēs uzskatām, ka šos pakalpojumus nevar regulēt kā trešo pīlāru. Paldies! Um, for... Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Domāju, ka ne juristiem tas nozīmē, ka mēs vienkārši šo jautājumu izņemam no darba kārtības, vai ne tā? Kirkopkungs, priekšsēdētāji. Ja man nu piestādīs rēķinu, tad varbūt, lai man piestāv šo rēķinu nu, šobrīd, tad, kad, bet, eh, tad, kad eh, Lielbritānijā vēl nav sam palielināts PVN, palielināt PVN likme šādiem pakalpojumiem. Tātad pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Paldies juridiskiem dienestam, paldies arī Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem par sadarbību. Pārējiem tālāk pie nākamā Gecekungs. Gecekungs šķiet, ka jums vārds tagad. Jūs esat tur šai stūrī, atvainojiet. Vai jūs gribējāt, Alfāno kungs, vai jūs gribētu atsaukties uz reglamentu punktu? Nē, kundze. We... Priekšstādātā turpina. Godātie, vai jūs lūdzu varētu atstāt telpu klusām tā, lai darbs var turpināties? Anfanu kundze, jūs vēlēties runāt par reglamentu punktu pirms pāriem pie Geca kunga. Jā? Jā, es gribētu uzdot jautājumu par procedūru. Man ir ziņojums par noziedzības novēršanas pasākumiem. Priekšādātāji pārtrauc runātāju. Un... Vai mums tiešām tagad jāapsviež šis komitē, vai tas ir steidzam, vai nevaram to skatīt koordinātors sanāksmē rīt? Rīt no rīta, labi, ļoti labi, tad esam vienojušies par to, tagad došu atgādsku. Jā, debatas bija ļoti garas, paldies par pacietību. Mūs ļoti interesē jūsu viedoklis, jūsu prezentācija, ikgadējais ziņojums. Lūdzu, Getskungs, jums vārds. Godāmie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Katru gadu jūs saņemat no manis jaunu ziņojumu, taču katru gadu netiek pieņemts jauns Lisabonas līgums. Tieši tāpēc es ļoti labi saprotu, kādas ir jūsu prioritātes. Es ļoti priecājos, ka Vai lūdzu visi varētu ievērot klusumu, prasa priekšsēdētāja? Priekšsēdētāji, es ļoti priecājos, ka šodien es varu jums sniegt svarīgākos secinājumus par narkotiku problemātiku Eiropā. Arī šogad es varu jums sniegt visaptarošu pārskatu par situāciju visās 27 dalībvalstīs. Tāpat man arī informācija par uh, situāciju Turcijā un Horvātijā. Rītdien šis ziņojums tiks publiskots, un tajā ir iekļauts ne tikai gada pārskats, bet arī uh, dažādas analīzes un dati. Jūs varat ar šo uh, ziņojumu iepazīties internetā. Tāpat jums noteikti politiski interesēs uh, analīze uh, kādi ir eh, sodi par narkotiku noziegumiem. Tāpat arī eh, tiek sniegts pārskats par sodiem, kādi tiek piemēroti par dažāda veida narkotiku lietošanu, kā arī par ka, ka, sintētiskiem kanabisa produktiem. Tāpat es eh, varu jums sniegt tādu uh, nedaudz konkrētāku informāciju par dažiem uh, ziņojumā iekļautajiem punktiem. Uh, bet uh, internetā jūs varēsiet detalizēt iepazīties ar uh, šo informāciju, par kuru, kuru es jums tikko pavēstīju. Pirms es pievērstīšos uh, eh, ziņām saturam, es vēlētos teikt, ka mūsu ziņāms tika sagatavots balstoties uz ciešu sadarbību starp ekspertiem visā Eiropā. Uh, Kā katru gadu mēs sniedzam detalizētu informāciju par situāciju katrā valstī. Tāpat mēs iekļaujam arī uh, nacionālo uh, katras valsts uh, stratēģiju narkotiku jomā. Es vēlētos īpaši uzsvērt to, ka ļoti labi darbojas mūsu narkotiku apkarošanas tīkls. Ja mēs runājam par vielām, kas tiek visbiežāk lietotas, tad, kā jau es pagājušo gadu, tās, tās vielas, kas tika pieminētas pagājušajā gadā, tās ir apstiprinājušās arī šogad. Narkotiku lietošanas situācija Eiropā uh, augstākajā līmenī ir visnotaļ stabila, bet nevar runāt par uzlabošanos heroīna un kokaīna lietošanas jomā. Uh, Abas šīs narkotikas mums šķiet ļoti būtiskas, jo tās ļoti negatīvi ietekmē sabiedrības eh, veselību un sabiedrības drošību. Vispirms īsi par kokaīnu. Mēs uzskatām, ka 4 miljoni pieaugušo ir lietojuši šīs narkotikas pagājušā gada laikā Eiropā. Tas norāda uz stabilu, bet nedaudz pieaugošu tendenci heroīna, eh, kokaīna lietošanā. Šķiet, ka kokaīns ir izplatīts visā Eiropā, un līdz ar to uh, mums ir vairāki secinājumi. Mēs esam novērojuši, ka kokaīns tiek eh, ražots Austrum Eiropas valstīs, un šķiet, ka uh, šīs narkotikas spēlē pieaugošu lomu šajā reģionā. Uh, Mēs šo situāciju ļoti e, rūpīgi novērojam. Kopā ar Eiropolu mēs esam izveidojuši analīzi par kokaīna ražošanu un lietošanu. Eiropas Savienībā un Norvēģijā ir apmēram 1,5 miljoni patērētāju, kas galvenokārt e, patērē heroīnu. Mēs neredzam, ka epidēmiski pieaugtu jaunu lietotāju skaits. Taču heroīna lietošana kopumā ir pieaugusi, un tā nekādā gadījumā nesamazinās. Dažās valstīs e, šis, e, š, š, šo narkotiku lietošana ir pieaugusi, ir pieaudzis arī uh, terapiju skaits, ir pieaudzis arī nāvis gadījumu skaits. Arī Turcijā, kas ir ļoti būtiska tranzītvalsts heroīna nokļūšana Eiropā, ir pieaugusi uh, he, atklātā, atklātais heroīnas skaits. Tad 2,7 e, miljonu tonu heroīna ir atrasts. Tas nozīmē, ka tas, šis daudzums ir piecreiz palielinājies. Mēs varam tādējādi konstatēt, ka e, heroīna problēma Eiropas Savienībā nav pagātnes problēma. Mums ir jādomā par e, novēršanu, mums ir jādomā par profilakses pasākumiem un ir jāveic attiecīgas investīcijas. Mums ir jāsaprot, ka heroīns bieži vien izplatās jauniešu vidū, un mums vajadzētu rūpēties par šīm problēmām. 70 Millionen unserer Mitbürger haben die Droge zumindest einmal konsumiert in ihrem Leben. Das heißt, Arī marihuāna tiek bieži lietota, un tas nozīmē, ka gandrīz katrs ceturtais pieaugušais Eiropas Savienībā ir lietojis marihuānas produktus. Taču šeit man ir jāsaka, ka pēdējās marihuānas lietošanas tendences mums sniedz nedaudz optimisma. 90. gadu laikā un 2000. gadu sākumā lielākajā daļā valstu parādījās, ka uh, marihuānas lietošana pieaug. Taču pašlaik ir atklājies, ka uh, marihuānas lietošana nerada tik lielu atkarību, un īpaši tas attiecās uz jauniešu grupām. Uh, Eh, pēdējie dati par narkotiku lietošanu eh, skolnieku vidū ir pieaugoši, tīpaši vidus Eiropas valstīs. Taču ar vien pieaugošās eh, valstu skaitā šie, šie apmēri ir samazinājušies. Marihuanas lietošanas samazināšanos var novērot arī ASV un Austrālijā ja mēs runājam par marihuanas lietošanas attīstību, tad ir jāatcerās par intensīvas un ilgstošas lietošanas problemātiku. Di, apmēram 2,5% no uh, jauniešiem Eiropā, galvenokārt jauni vīrieši, lieto marihuānu katru dienu un līdz ar to sastāda ļoti lielu riska grupu. Mēs esam konstatējuši, ka pēdējā laikā um, marihuanas terapijas uh, gadījumu skaits ir stabilizējies, bet bieži vien uh, piedāvājums uh, eh, nenosac pieprasījumu. Līdz ar to uh, marihuanas uh, patērētājiem ir vajadzīgi speciāli īpaši uh, veselības nodrošināšanas pasākumi. jauniešiem marihuānas atkar atkarības ārstēšana ir visnotaļ sarežģīta, jo jaunieši bieži vien izmanto internetu tieši kā uh, pašpalīdzības uh, pakalpojumu. Dāmas un kungu, līdz šim es runāju tikai par tādām tradicionālajām problēmām, ar ko Eiropa ir saskārusies jau vairākus gadus. Taču es eh, gribētu arī paskāstīt par uh, jaunākiem notikumiem. Savā darbā bieži vien es, es tiekos ar dažādiem ekspertiem un speciālistiem. Bieži vien narkotiku problēmas ir e, daudz sarežģītākas, ja šīs narkotikas sastāv no vairākām vielām, nevis tikai no vienas vielas. Un šis fenomens arvien pieaug. Tas rada ne tikai negatīvas sekas, bet arī palīdzības dienesti Līdz ar to ja e, saskaras ar problēmām, jo viņiem vajag, e, ir vajadzīgs vesels pakalpojumu komplekss, lai palīdzētu šādiem uh, slimniekiem. Bieži vien lielas problēmas rais, izraisa arī narkotiku lietošana kopā ar alkoholu. Mūsu dati par jauniešiem ļoti skaidri norāda, ka uh, pārmērīga dzēršana vai arī pārmērīga smieķēšana ir arvien izplatītāks fenomens. Un tas bieži vien ir daudz smagāks nekā vienkārši hronisks alkoholisms. Ir jādomā ne tikai par vienas konkrētas, viena konkrēta narkotika paveida apkarošanu, bet par šādiem uh, kompleksiem uh, um, atkarības paveidiem. Mums ir jāatcerās arī, ka narkotikas ir prece, un šo preču izplatība ir eh, tāds eh, konkurences pasākums. Bieži vien mēs tik vienkārši nemaz nevaram apkarot narkotiku izplatību. Eh, pēdējā laikā ir dažādas jaunas tendences arī sintētisko narkotiku tirgū. Bieži vien ir pieejami prekurs, prekursori ķimiskās vielas Tādējādi ir vitin viegli apiet esošos narkotiku profilakses pasākumus. Arī amfetamīni ir ļoti smaga problēma. Diemžēl Eiropā netiek veikti pietiekami daudz pasākumu amfetamīnu apkarošanā. Amfetamīni ir ļoti pieejami Ziemeļa Eiropas valstīs. Slovākijā un arī eh, citās un arī Eiropas Savienības kaimiņu valstīs amfetamīnu lietošana ir pieaugusi. Tāpat arī ir pieaugušas ar amfetamīniem saistītās problēmas. Šīs narkotikas ļoti vienkārši var saražot garažā vai virtuvē, un tās var novest pie ļoti smagām veselības problēmām. Tieši tāpēc mums vajadzētu veikt pētījumu šajā sakarā. Vēl kāds piemērs par tirgus reakciju tās būtu uh, ekstasī tabletes. Mūsu jaunākie dati rāda, ka vairākās valstīs tiek ražota MDA, MDA viela, kas e, ir tā viela, kas e, ir iekļauta arī ekstasī tabletēs. Nav skaidrs, kādas būs sekas šīm tendencēm, bet mums noteikti vajadzētu sekot līdzi šai situācijai. Mēs eh, cenšamies apkarot eh, narkotiku piedāvātājus, un šī praksa noteikti nav jauna, bet eh, jauns ir tas, ka mums ir jāņem vērā, ka narkotiku vielu sastāvs ar vienu pieaug, tad tās kļūst komplicētākas. Tāpat ir jādomā par uh, narkotiku piekļuvi, piekļuvi narkotikām internetā, kā arī mums ir jādomā, kā reaģēt uz šiem pasākumiem ar dažādiem kontrolas pasākumiem. Mēs esam veikuši pētījumu par konkrētu produktu. Tas ir saistīts ar sintētisko narkotiku tirgu. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga agrīnas uh, rēģēšanas sistēma. Šādu sistēmu esam izstrādājuši kopā ar Eiropolu. Šis produkts tiek izplatīts un pārdots Eiropā, taču to ražo Āzijā, jo tur to saražot ir lētāk. Šis produkts ir interesants tām patērētāju grupām, kas lieto marihuānu. Tam ir ļoti pievilcīgi nosaukumi, kā arī iepakojums. Iespējams, ka tas norāda uz tendencēm, kas varētu parādīties arī nākotnē. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi profilakses pasākumi, lai mēs varētu stāties pretī šādiem novatoriskam pasākumiem eh, narkotiku tirgū. Es ceru priekšsēdētāji, ka mēs ar šo ziņojumu būsim jums snieguši visaptvarošu pārskatu par narkotiku tirgiem Eiropā un par mūsu pasākumiem to apkarošanā. Mēs esam veikuši šo, sasādījuši šo ziņojumu objektīvi, esam uh, paļaujušies uz mūsu ekspertu ieteikumiem. Jebkurā gadījumā ir ļoti grūti rakstīt šādu ziņojumu pilnīgi objektīvi, jo šis uh, temats ir ļoti emocionāls. Esmu pārliecināts, ka ar savu darbu mēs vienmēr cenšamies radīt pamatu objektīvām politiskām debatēm. Un mēs cenšamies sniegt tādu informāciju, kas varētu palīdzēt stāties pretī šiem negatīvajiem pasākumiem. Šis ziņojums, es gribētu vēlreiz atgādināt, ka tas vēl nav publiskots, bet tas jau ir no, nokļuvis jūsu paskastītais. Bet rītdien no rīta desmitos tas tiks publiskots un būs pieejams arī internetā. Lielas paldies Gets kungam par ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Cik es saprotu, visi deputāti tiešām ir saņēmuši šo pārskatu. Es arī to izlasīšu ar lielu interesi, kā jau katru gadu. Jums ir taisnība. Šie ziņojumi vienmēr izraisa ārkārtīgi aktīvas debatas, bet tāda jau ir politika ja mēs visi varētu ātri vienoties par kaut kādām lietām, tad mums jau šeit nebūtu, nebūtu jāsēž. Ir pieteikšies runāt trīs deputāti. Ja vēl kāds vēlētos runāt, tad lūdzu pats lietroks Jekolīno kungs. Grazie, prezidente, grazie par la parola, grazie. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies Gets kungam par šo interesanto prezentāciju. Tā bija tiešām ļoti plaša un visaptveroša. Tajā mēs daudz ko uzzinājām par jūsu centra darbību pagājušajā gadā. Gribētu izteikt savu novērtējumu un arī uzdot vairākus jautājumus. Götskungs runāja par to, kā attīstās narkotiku patēriņu tirgus. Jūs runājāt par to, ka patēriņš pieauga Jūs pieminējāt arī par jauniem produktiem, kas ir it kā vieglākas narkotikas un kuras arī ir viegli iegūt izmantojot internetu. Jūs runājāt arī par to, kas mums būtu jādara, būtu jānodarbojas ar narkotiku profilaksi un ar kultūras mājiņu patērētāju vidū. Jūs domājat, ka dalību valstīm un aģentūrām būtu vairāk jāiesaistās šajā darbībā? Tāpat laikā jūs teicāt arī, ka ir svarīgi domāt, kāpēc pieaug narkotika patēriņš un kāpēc tiek patērēts narkotikas kopā ar alkoholu. Protams, ka tad abu šo apreibinošo vielu iedarbība ir stiprāka, ja tās tiek apvienotas un mums šī problēma ir būtiski jāri, jārisina. Daudzos Eiropas cietumos arī tiek lietotas narkotikas. Ir diezgan liels ieslodzīto skaits, kas ir lietojuši narkotikas pirms ieslodzījuma un turpina to darīt arī ieslodzījumā. kādi ir profilaktiskie pasākumi, kurus mēs varētu veikt? Eiropā ir daudz dažādu organizāciju, kas piedāvā informāciju par narkotiku bīstamību. Tāpat arī jūsu narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs izstrādā daudz informācijas. Tuvāko dienu laikā mēs arī pieņemsim jaunas vadlīnijas. Gribētu zināt, vai šīs vadlīnijas ņem vērā to, kas ir šajā pārskata dokumentā. Vai profilaktiskā darbība iekļauj sevī arī narkomānu rehabilitācijas programmas? Un pēdējais jautājums. Vai ir laba sadarbība jūsu centram ar Tieslietu ministrijām un veselības ministrijām dalību valstīs? Nav šaubu, ka mēs varētu apmainīties ar pieredzi narkomānijas problēmas risināšanā. Es domāju, ka tad mēs kopā varētu spērt daudz lielākus soļus uz priekšu. Sogor kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, es uzdošu jautājumu Ungāru valodā. Godātā priekšsēdētājas kundze, man ir vairāk jautājumi. Pirmkārt, Gribētu zināt, kāda ir situācija cietumos, vai tur tiešām ir vienlīdzība cilvēku vidū. Gribētu runāt par Rumāniju. Rumānija ne tikai pārējais valsts, bet arī valsts, kurā daudz tiek patērēts kokaīns. Trešais jautājums. Priekšsēdētājs saka, šķiet ir tulkošanas problēma. Nav tulkojuma no ungāru valodas. Šķiet, ka tulkojums trūks tikai vācu valodā. Uh, okay. It's okay now? Okay, so we proceed. Šķiet, ka tagad tulkojums ir tā kā tiek piedāvāta ungāru valodu šeit, bet atsevišķās dalībvalstīs ir grūti to lietot, tad es labprāt runātu šeit ungāru valodā. Bet, protams, ka varu izteikties arī vāciski vai angliski. Tātad jūs gribējat, lai es atkārtoju savu jautājumu. Labprāt to darīšu. Un vēlreiz ungāriski. Tātad man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, man ir jautājums par ieslodzīto stāvokli, vai Eiropā kopumā un Austrum Eiropā ir vienlīdzība ieslodzīto vidu. Un tālāk par Austrumēropu jautājot, Rumānija, piemēram, ir nevis tranzīta valsts, narkotika tranzīta valsts, bet kokaīna patērētāja valsts. Un kāda pasākuma tur tiek veikti? Un tālāk trešais jautājums par foko plānu. Fokus punkti. Vai šie fokus punkti ir tādi paši Rumānijā kā Eiropā kopumā? Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Renāta Vēbera, lūdzu, nākamais jautājums. Okay. Much, Paldies, priekšsēdētāja kundze. Paldies Gats kungam par prezentāciju un paldies arī par visu to darbu, ko jūs veicat. Jāatzīst, ka man nav bijis laika izlasīt jūsu ziņojumu, jo to tikko kā saņēmu. Tādēļ man ir trīs pavisam īsi jautājumi. Iespējams, kā atbildes es varētu izlasīt ziņojumā, bet es labprāt jums uzdot šos jautājumus tagad. Savā runā jūs pieminējat, ka marihuāna ir zaudējusi savu popularitāti. Man ir šāds jautājums, vai tās vietā tiek lietots kaut kas cits, varbūt kāda spēcīgāka narkotika? Otrs jautājums ir pār kokaīna ienākšanas ceļiem, importu ceļiem. Vai tā ir taisnība, ka Mēs mūsdienās biežāk saņemam kokainu no Latīņamerikas caur Rietumu Afriku nekā caur citiem ceļiem. Un trešais jautājums. Vai jūsu centrs jebkad jau ir veicis vai plāno veikt analīzi par to, kāda ir situācija tajās valstīs, kur uh, vieglo narkotiku lietošana ir legāla. Kā, kā situācija ir mainījusies legalizēt šīs vieglās narkotikas? Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, gribu pieminēt, ka ir vēl trīs, kas grib uzdot jautājumu. Getskungs, vai jūs gribat uzdot atbildes, ta, teikt atbildes tagad, ja pēc tam, kad būsim uzklausījuši visus? Uzklausīsim visus. Hautels kundz, lūdzu. Jā, paldies, jūs pieminējāt tādus cilvēkus, kas lieto vairākus narkotikas vienlaikus. Tātad multiplā lietošana. Jūs teicāt, ka alkohola lietošana bieži vien iet rokā ar narkotiku lietošanu Mans jautājums ir par kontrolas politiku un likumiem. Ja šīs fenomens tik tiešām izplatās, kā jūs to teicāt, tad varbūt ir nepieciešama jauna pieeja, kontrolējot to. Un ar šo saistās mans nākamais jautājums. Ko jūs domājat par kontrolas politiku, kas ir balstītu uz pierādījumiem? Apvienotajā karalistē tas ir sasāpējis jautājums. Bu, zinātnis, Kie galvenais zinātniskais padomnieks šobrīd tika atlaists attiecīgajā ministrijā, tādēļ, ka nav pietiekama šī kontrola. Vai jūs domājat, ka varētu būt kaut kāda spriedze starp uh, noziedzības apkarošanas politiku un sabiedrības veselības aprūpas politiku šajā te narkotiku jomā. Varbūt jūs varētu izklāstīt, kādas ir jaunākās tendences kontrols politikā. Lielas paldies! Jūs visi izsakaties ļoti īsi un kodolīgi, saka priekšsēdētājs kundze. Brons kungs, nākamais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji! Policijas rīcība apvienotā karalistē pret narkotiku tirgoņiem parasti koncentrēs uz tiem tirgotājiem, kas ir arī lietotāji, proti uz lezem līmeņa sīkajiem pārdevējiem. E, tiesības sārgi ļoti reti uzbrūk tiem izplatītiem, kas paši nelieto narkotikas, jo policisti paši saka, ka ir bīstam doties uz rajoniem, kur tie darbojas. Tas nozīmē, ka policija bieži vien parādās laikrakstu virsrakstos, kad uzbrūk šiem sīkajiem tirgoņiem. Taču patiesībā narkotika izplatība nemazinās, jo policisti nedodas uz bīstamiem zonām, kur ir ļoti plaša narkotika tirdzniecība. Rezultātā cenas paaugstinās narkotikām, bet lietošana ne, nesamazinās. Līdz ar to narkomāniem ir jāapzova vairāk māju un mašīnu. Ja runājam par pieprasījumu, tad dažreiz tie Eh, narkotika izplatītāji, kas paši lieto, saņem īsts cietumsodus, eh, varbūt šajā īsajā laikā nelieto narkotikas, bet pēc tam iznākot no cietuma atkal atgriežas pie veciem paradumiem. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs ra racionāli pieeja izstrādāt. Visu vai neko. Nav nekādas jēgas šo problēmu risināt tikai virspusē, mazlietiņi atstājot lielās dzīves peldam tāpat kā tas peldējušas iepriekš, ja tas neatrisina problēmu. Paldies, Tavares kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu ļoti īsi. Mans jautājums turpina Vēberkunga teikto. Es gribētu zināt, cik lielā mērā mums ir savākti dati un cik lielā mērā mēs varam salīdzināt situāciju dažādās valstīs, kur ir liberalizēta narkotika lietošana. Dažas dalību valstis, daž, dalību valsts bieži vien nevēlas apmainīties ar informāciju un salīdzināt veiktos pasākums, taču es domāju, ka viens no viena no priekšrocībām Eiropeiskai sadarbībai šeit ir tā, ka mēs varētu izkristalizēt paraugu praksi. Amerikā pavisam nesen ir uh, iznācis klajā pārskats par to, ka Portugālē, piemēram, narkotiku lietošanas eh, dekriminalizācija ir pozitīvi ietekmējusi sabiedrības veselību. Jautājums ir šāds. Vai ir veiktas, veikts salīdzinājums par dažādām sistēmām un to ietekmi uz sabiedrības veselību? Paldies! Un pēdējā runātāja ir Alfāno kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Gribētu pateikties Getsa kungam, jo viņš tiešām ļoti detalizēti aprakstīja situāciju. Īpaši labi viņš aprakstīja dažādo narkotisko vielu patēriņu Eiropas Savienībā. Mani satrauc tas, kas notiek pēdējo gadu laikā, kad heroīna un kokaīna lietošana nebūtu nesamazinās. Cik es saprotu, Eiropas Savienības rīcības plāns ir ļoti plaši izskaidrots laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam tiek skaidrota mm, pilsoniskās sabiedrības loma, bet es gribētu uzdot jautājumu par to, kā uzraudzības centrs skatās uz pilsonisko sabiedrību, uz to, kā informāciju varētu sniegt caur skolām vai citām struktūrām, jo galvenais jau ir informēt jauniešus. Un tālāk eh, nedaudz par to, ko jau šeit jautāja Renāta Vēbera. Proti par toksisko vielu tirdzniecību un nelegālo tirdzniecību. Vai jūs esat pētījuši to, kāda ir organizētās noziedzības loma narkotisko vielu tirdzniecībā? Man nav bijis laika vēl izlasīt jūsu pārskatu. Taču no jūsu runas īsti labi nesapratu, kādi pasākumi tiek veikti. Atsevišķās valstīs, kur eh, īpaši plaši tiek kombinēts narkotikās vielas ar alkoholu kāda varētu būt šeit Eiropas Savienības atbilde. Un te es nedomāju tikai sodus, es domāju arī juridiskos pasākums. Nu, piemēram, manā valstī pēdējā gada laikā nekas nav mainījies. Sodu jomā, taču policija ir spējusi rīkoties niansētāk. Tad, kad policija atklāja kādu, kurš sēž pie stūres eh, narkotiku reibumā, tad viņam var atņemt autovadītāja tiesības par to. Tas ir jauninājums pie mums. ir bijuši vairāki auto negadījumi, tādēļ, ka cilvēki ir bijuši pie stūras narkotika ietekmē, un, un tas ir mainījis policijas rīcību. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, ko jūs centrs varētu darīt šādos gadījumos. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi vairs nav, tad es izmantošu šo iespēju atbildēt un pēc tam, uzdot jautājumu, pēc tam aicināšu Gets kungu atbildēt. Mans jautājums ir izskanējis jau iepriekšējos gados. Šīs debats atkārtojas no gadu uz gadu. Mēs vienmēr runājam arī par to, kā varētu salīdzināt dalību valstu datus un dažādu politiku iedarbīgumu. Dažās valstīs tās ir represīvākas, citur tās ir vērsts vairāk uz ļaunumu mazināšanu. Taisnība, dalību valstis ļoti negribīgi salīdzina datu šajā jomā. Kā jūs skatāties to, vai jums liekas, ka šī negribība, negribīgums mazinās? Hautelas kundze pareizi teica, ka būtu interesanti redzēt, kādus datus no dalībvalstīm mēs saņemam. Apvienotā karalis tiešām ir kā izņēmums. Valdība gribēja saņemt ziņojumu par situāciju, bet tā kā šis ziņojums valdībai nepatika, tad komit, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs tika atlaists no darba. Tas tik liedzošs piemērs tam, kas notiek. Man ir jautājums par kādu tēmu, kas interesē daudz deputātus. Es domāju, ka būtu ļoti labi organizēt padziļinātāku viedokļu apmaiņu. Tad, kad mēs būsim izlasījuši ziņojumu, Labes kungs, mūsu priekšsēdētājs nav klāt šeit, un tādēļ es izmantošu šo iespēju, lai uzdotu Gets kungam jautājumu, vai jūs būtu gatavs ierasties pie mums vēlreiz, kad būsim izlasījuši pārskatu, un tad varēsim uzdot jums detalizētākus un pamatotākus jautājumus. Bet tagad došu vārdu jums atbildēm, lūdzu. You, allow... Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es sākšu ar pēdējo jautājumu, un tad uh, pāriešu pie sākotnējiem jautājumiem. Vai turpināšu angliski? If we, if the committee invites me, Ja komiteja man uzaicinās, tad es varētu tiešām ierasties pie jums kopā ar dažiem kolēģiem, zinātniekiem. Mēs varētu padziļinātāk de debatēt par šiem jautājumiem. Ar lielu prieku to darīt. Tagad atbildēšu uz pārējiem jautājumiem. Par dažādām pieejām valstīs represīvām un par uh, smago sēku mazināšanu. Es domāju, divu, trīs gadu laikā situācija ir daudz mainījusies. Es nevaru pateikt, ka šī valsts ir represīvāka un šī lūk mēģina mazināt ļauno ietekmi. Es domāju, ka Visas valsts mēģina mazināt negatīvo ietekmi, visas mēģina arī represīvi rīkoties. Bez tām ir arī politiski lēmumi. Jūs visi zināt, ka politiskos lēmumus ietekmē dažādi apsvērumi. Skaitļi un cipari ir tas, kas ir mūsu rīcībā, bet tas, kas ir zem tiem, ir ideoloģija, kultūras uh, īpatnības. Es domāju, ka mēs kā aģentūra nevaram objektīvi to analizēt vai komentēt. Nē, mums ir jādod uh, objektīvs vērtējums. No dalību valstīm ar dalībvalstīm mēs veidojam 20-25 tehniskas zinātniskas sēdes katru gadu. Tajās mēs tiekamies ar pārstāvjiem no dalību valstīm, runājam par datu ievākšanas metodiku un sistēmām. Lielā mērā mēs arī pareizā formātā saņemam informāciju. Pieci epidemioloģiskie galvenie indikātori, kurus pirms pāris gadiem apstiprināja valstu valdību vadītāji, koplēmumu procedūras rezultātā. Šie te indikātori arī vēl nav simtprocentīgi ieviest visās dalību valstīs. Mums jāatzīst, ka tas ir grūti, jo tas prasa miljoniem eiro investīciju. Nevienmēr šāda te pētniecība ir iespējama regulāri. Tik uzdots jautājums par organizēto noziedzību. Taisnība organizētā noziedzība ir cieši saistīta ar narkotiku tirdzniecību. Tas attiecas arī uz heroīnu ieviešanu no Afganistānas un kokaīnu ieviešanu no Kolumbijas, tāpat arī marihuānas ražošanu pašā Eiropā vai kur citur. Būtu vēl daudz sarežģītāk, ja jūs būtu uzdevuši jautājumu par terorismu, bet par laimi jūs to neuzdevāt. Tālāk par pilsonisko sabiedrību. Mēs zinām, ka daudzi pasākumi, kas saistīti ar ārstēšanu, profilaks, ļaunumu mazināšanu, daudzās valstīs tiek veikti nevalstiskajās organizācijās, un tur pilsoniskā sabiedrība iesaistīta ļoti cieši. Mūsu tīklā arī ir iesaistījusies vesela virkni pilsonisko organizāciju, piemēram tādas, kas strādā cietumos taču politiska līmeņa diskusiju organizē Eiropas komisija ar pilsoņiem, un komisijai ir pilsoniskās sabiedrības fórums, kas tieks reizi vai divas reizes gadā. Un tur patiešām ir reāls diskusijas starp Eiropas Savienības iestādēm un pilsoniskām organizācijām. Tālāk eh, situācija, kas saistās ar narkotiku liberalizāciju. Es domāju, ka visās valstīs ir virzība uz dekriminalizāciju. Tā ir normāla valsts un valdību reakcija, ka narkomāni tiek vispirms brīdināti, sodīti ar naudas sodu un e, ieslodzīti nosacīti, brīvības atņemšana ir nosacīta specifiskā pieeja, kas ir izvēlēta Portugālē, jums ir taisnība. Kā ASV ir tapis ziņojums, kurā ir minēta Portugāles pieeja, tur narkotiku lietotāji tiek nosūtīti uz komisiju, un komisija kā vienu no iespējām viņiem piedāvā ārstēšanos. Uh, Mēs varam teikt, ka Portugāla ir pieņēmusi šādu pieeju pirms kādiem desmit gadiem, precīzi nezinu, kad. Tad visi uzskatīja, ka tā būs turismu brauciena mērķis, kur cilvēki gribēs braukt tikai, lai lietot narkotikas. Taču šīs eh, bailes ir bijušas nepamatotas, pilnīgi skaidrs, ka tas nav noticis. Situācija Portugālē nav pasliktinājusies, tur nav vairāk narkotiku turistu. Tāpat skaidrs ir arī tas, ka mūsu cipari nesniedz jums tieši informāciju un pierādījumus tam, kāds konkrēts rezultāts ir šai politikai. Varam teikt tikai to, ka narkotiku turistu skaits nav pieaudzis. Vēl tik uzdots jautājums vai vairāk jautājumu par cietumu tematiku. Nākamgad tieši cietumi nonāks mūsu uzmanības lokā. Mēs strādāsim kopā ar pamatiesību aģentūrām, jo daudz cietumi jautājumi attiecas uz mūsu un viņu darbības sfēru, nu, piemēram, tiesības uz ārstēšanu. Tik uzdots jautājums par to, ka cilvēks tiek atbrīvots no ieslodzījuma, pēc tam par viņu vairs nerūpējas neviens. Es domāju, tas ir dramatisks jautājums heroīna lietotājiem. Cietumā ir grūti iegūt heroīnu, tas ir dārgs, viņi saņem mazāku uh, dēvu nekā būtu gribējuši patērēt, kad izkļūst no cietuma, viņi var viegli dabūt heroīnu, un ja viņiem neviens nesako, neuzraug viņus, tad viņi sāk vēl vairāk lietot heroīnu, jo tas ir pieejamāks. Un tad ar uh, Uh, narkotikām saistītu nāves gadījumu skaits ir ārkārtīgi augsts tieši šīs riska grupas vidū. Tik uzdoti vairāk jautājumu par apvienoto karalisti. Nekomentēšu šo jautājumu. Es domāju, katrā dalība valstī ir tiesības veidot savus komitejas. Mēs nevaram komentēt šo komiteju rīcību. Tālāk tika minēts, ka reizēm policija darbojas vietējā līmenī un galvenais rezultāts ir narkotika cēnu pieaugums. Tiek konfiscēts narkotikas un daži cilvēki tiek apcietināti. Jā, tā ir taisnība vietējā līmenī, taču, ja runājam par starptautisko narkotiku tirdzniecību, tad tās tā vairs nav. Uh, Tur narkotika tirgotāji jau no paša sākuma plāno, ka daļu no viņa produkcijas konfiscēs. Varbūt, ka eh, vietējā līmenī cenas eh, uzlēc par dažām dienām, pēc tam tās atkal pazeminās. Globālā līmenī cenas ir diezgan stabilas vai pat nedaudz krītas Eiropā šobrīd. Tālāk, vai pierādījuma bāze ir un būtu palīdz, palīdzēt mums nākotnē? Jā, mēs strādājam pie šīs pierādījuma bāzes veidošanas un domājam, ka tā varētu mums palīdzēt nākotnē. Tālāk jautājums, vai ir kaut kāda spriedze starp ļaunumu mazināšanas pieju un represīvo pieju. Es domāju, ka šādas spriedzes nav. Mūsu aģentūra, mūsu centrs uzskata, ka šīs pieejas vienotru papildina un pierādījuma bāze palīdz, palīdz pat mazināt spriedzi. Interesantais jautājums bija par marihuānas lietošanu vai tās vietās tās kādas citas narkotikas jauniešu vidū. Es domāju, ka ir daži elementi, kur šeit varētu minēt, bet man nav nekādu skaitļu, kas pamatot to. Marihuānas vietā varētu stāties, piemēram, alkoholisms vai kādu citu narkotisko vielu lietošanu, piemēram, jaunie produkti, kas parādās tirgu, spais un tam līdzīgi. Šīs jaunās, šie jaunie produkti tiek um, reklamēti kā tādi, kas rada uh, līdz, marihuanai līdzīgu ietekmi. Tiek veikti pētījumi par šiem te sintētiskajiem marihuanai līdzīgiem produktiem. Mēs saņemam tikai pagaidām tādu sākotnēju informāciju par šīm sintētiskām vielām par marihuānas popularitātes mazināšanos mēs varētu runāt par šo tendenci gan Eiropā, gan ASV, gan Japānā, kur mazinās šis patēriņš. Es domāju, ka negatīva politika vai ne, nelikumīgo narkotiku politika zināmā mērā ir ietekmējusi marihuānas patēriņu. Marihuānu bieži vien patērē kopā ar tabaku. Daudzās valstīs ir ļoti spēcīga pret tabakas politika. Tā samazina arī marihuānas lietotāju skaitu. Ir daži elementi, kas liecina par šo ciešo saistību, par to, ka aizliedzot smēķēšanu, tabaks lietošanu, samazinās arī marihuānas lietošanu. Tālāk ir runājam par kokaīnu. tad taisnība, ka kokains ierodas Eiropā pa dažādiem ceļiem. Tradicionālais importa ceļš ir konteineros nu, caur Spāniju vai Portugāli. Vairums kūģu brauc, iebrauc no Rietuma Āfrikas vai pa gaisu ar lidmašīnu tiek ievests kokaīns. Policija visvairāk arestē kokaīnu Spānijā un tad Portugālē, nedaudz mazāk apvienotie karalistā un Nīderlandē. Tātad Rietuma Āfrika ir būtisks tranzīta režīms. Tur ir politiski nestabila situācija, valsts, kas ir nestabilas, vienmēr ir vieglāk organizēt nelikumīgo transportu caur tām valstīm. Jūs varbūt zinat, ka septiņas Eiropas Savienības dalība valsts ir izveidojušas īpašu organizāciju, kuras mērķis ir apkarot uh, kokaīna nelikumīgo tirdzniecību starp Āfriku. Šī organizācija darbojas Lisabonā. Tā ir uh, narkotika tirdzniecības analīzes uh, laboratorija. Šīs organizācijas mērķis ir pētīt kokaīna ierašanās ceļus, un ne tikai kokaīna, bet arī citu narkotiku ierašanās ceļus, tiek iesaistīti arī jūras spēki, ne tikai šo septiņu valstu jūras spēku, bet arī citu jūras spēku, ku, no tām valstīm, kas atrodas tuvāk pie tās vietas, kur ir kuģis ar šo nelegālo krāvu. Es nezinu, cik tonnas jau ir uh, arestēts kopš šiem diviem vai divi ar pus gadiem, kad eksistē šī analīzes laboratorija. Tālāk bija jautājums par Eiropas Savienības austrumu un rietumu daļām. Situācija ir tāda. Jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs centrālajā un austrumu Eiropā nelikumīgo narkotisko vielu patēriņš kopumā ir zemāks nekā Rietuma Eiropā taču dažu vielu patēriņš pieaug. Pirmīt piemirst pateikt, ka arī Austrumēropā aizvien biežāk tiek arestēts kokaīns. Mēs domājam, ka šim kokainam nebūtu vajadzējis nemaz nokļūt Austrum Eiropā. Tas tur nokļuvis ne Tīši Rumānijā, Bulgārijā un visās šajās valstīs nesen esam arestējuši un atņēmuši, konfiscējuši kokaīna kravas. Bija jautājums par situāciju Rumānijā un par fokus punktu tur. Šobrīd šis fokus punkts ir Rumānijas narkotika apkarošanas aģentūra. Aģentūras struktūra šobrīd tiek mainīta, tā ir policijas aģentūra, un Domājams, ka nākotnē šīs fokus punkts eh, nokļūs Rumānijas veselības ministrijas paspārnē. Vairāk deputāti šeit runāja par viegliem narkotikām. Jāsaka, ka mūsu centrā šis termins netiek lietots. Ja kāds reiz mūžā ir lietojis kokaīnu, tad tas varbūt ir mazāk ļauni nekā katru dienu smēķēt marihuānu. Un tāpēc būtu nepareizi dalīt narkotikās vielas vieglajās un smagajās, uh, jo lielāko daļu ietekmi ir atkarīga no tā, cik bieži tās lieto. Tik uzdots jautājums arī par to, kā dalība valsts varētu cita citai palīdzēt, sniedzot informāciju. Mūsu tīmekļa vietnē ir paraugu prakses piemēri. Jūs varat uh, atrast šos te piemērus, uh, arī par to, kā piemēram var pārbaudīt kuģus, kur tas ir darīts veiksmīgi dažās valstīs un kā var šo te projektu novest uh, un īstenot citās valstīs, varbūt ieviešot šai valstī pieņemamā formā. Ir piemēri gan par profilaktisko darbību, gan arī par ārstniecību, par sociālo integrāciju, un mēs strādājam pie jaunām jomām. Priekšādātās kundze, es nezinu, vai esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, bet nu piedodiet eh, un atgādiniet man, ja neesmu uz visiem jautājumiem atbildējis, bet katrā ziņā būšu vienmēr priecīgs atkal atgriezties šeit un varbūt pat padziļināt diskutēt par visiem šiem jautājumiem. Paldies, saka priekšādātāji! Lielas paldies jums arī par to lielisko darbu, ko aģentūra veic gadu gaitā. Esam redzējuši, kā ziņojumi liecina par izcilu darbu kvalitāti, liecina par plašu pieredzi. Un ceru, ka šīs komitejas koordinātori noteiks arī attiecīgo datumu tālākai sanāksmai ar jums, lai mēs varētu šo ziņojumu apspriest detalizētāk. Paldies! Tas man turklāt atgādina, ka, protams, mums pastāv ideoloģiskas domstarpības šai komitejā par uh, narkotika lietošanu un to, kāda politika būtu visietekmīgākā to, ap, to lietošanas apkrošanai, bet domāju, ka visi esam viensprāts par to, ka ļoti žēl, ka tie, kas iegulda milzīgu naudu narkotika tirsniecībā, tomēr spēja nākt klajā ar daudz radošākiem veidiem, kā tikt pāri, kā pārsmuglēt pāri narkotikas robežām, nekā mēs spējam atklāt. Un cerams, ka Lisabonas līgums būs bēdīga diena noziedzniekiem, jo Eiropa līdz ar to būs spējīga daudz efektīvāk cīnīties pret noziedzību. Liels paldies jums vēlreiz, un tagad pārējam pie nākamā darba kārtības punkta. Droši vien visi ir sakojuši uzmanīgi savos birojos šai pārādē, un tūlīt ieradīsies tāpēc zālē, un nākamais darba kārtības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tur runāsim par publisku piekļuvu Eiropas parlamentu padoms un komisijas dokumentiem. Tātad pārskatāmība. Tas ir jautājums, kas šai komitejai bijis ļoti aktuāls jau daudzus gadus. Referents šim, jaut, šim ziņojumam ir Maikls Kašmens. Esam par šo jautājumu runājuši jau vairāk kārt. Šodien jūsu priekšā ir parlamenta jautājuma projekts Pēc atbildes no juridiskā dienesta mēs vēlamies uzdot šo parlamentu jautājumu padomējumu komisijai un gribu vaicāt, lūgt referentu, paskaidrot mums, kas tad tas ir par jautājumu, ko vēlamies likt padomējumu komisijai priekšā. Bet tā doma ir tāda, ka mēs grasamies šo mutisko jautājumu projektu arī pieņemt šai komitejā. Gribētu atgādināt deputātiem ka Eiropas parlaments ir paudis diezgan ambiciozu viedokli. Nē, atklāt sakot, tas man teikt šeit piezīmēs, bet es nedomāju, ka ir, tas ir ambiciozi vēlēties, lai notiek nodrošināt publisku piekļuvu dokumentiem. Mēs esam pieņēmuši nostāju, pieņēmam to jau martā, un domāju, ka referents droši vien lūgs mums vēlreiz apstiprināt šo nostāju. Vai tie, kas atstāja zāli, vai jūs varētu to lūdzu darīt klusām? Tātad mums ir bijušas plasas, plašas dziļas politiskas debatas šai parlamentā. Bet jāsaka, tam nav sekojušas līdzīgas politiskas debatas padomē. Nav nekas gājis tālāk par darba grupu stadiju. Esam sprieduši par jauno līgumu, un ar šo jauno līgumu mainīsies juridiskais konteksts, kurā darbojamies. Un tāpēc vēlamies no komisijas redzēt spēcīgu apņēmību, tāpat arī no padomas, apņēmību pārstrādāt, mainīt savus iekšējos noteikumus. Jo mēs jau nerunājam šeit par attiecībām starp iestādēm, nē, mēs runājam par attiecībām, kas mums, kā Eiropas Savienības iestādēm, ir ar saviem pilsoņiem. Tātad pārskatāmība, pārskatāmība, uz ko ir tiesības mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc došu vārdu tagad referentam Maiklam Kašmanam un pēc tam došu vārdu komisijas un padomus pārstāvjiem īsumā reaģēt uz teikto, un tādējādi iesaistoties debatēs. Maikl, jums vārds. Thank you, President. Liels paldies, priekšsēdētāji. Nu, acīm redzot, tie, kas te tagad dodas prom, viņus vairāk interesē šīs nelegālās vielas, un eh, apreibinošās vielas nekā juridisko dokumentu pārskatāmība. Nesen tikos ar kādu paziņu, atsāk gada gājuma aktrisi. Viņa nāca pa peronu, viņai bija milzīga, skaista frizūra, afro stils, un es teicu, Klēra, ko tas izdarīs saviem matiem? Viņa saka, nestraucies, tas mans frizieris. Viņš lietoja nelegālās vielas, tāda viņam parādījās vīzija, Bet tā visa rezultātā šī aktrise radīja jaunu stila tendenci. Nu, pilnīgi acīm redzot neparedzams seks. Un rezultātā nonākam lūk pie pilsoņu tiesībām uz piekļuvu dokumentiem. Jau pašā sākumā gribu teikt, ka mums ar ēnu referentiem bija lieliski tikšanās Strasbūrā, produktīva tikšanās Strasbūrā, apspriedām ļoti daudzus jautājumus, bet galvenokārt runājām par tām pārmaiņām, ko mēs uzskatām par nepieciešamām. Un domāju, ka te ir vienošanās visu politisko grupu starpā. Pārmaiņas ir vajadzīgas. Tas ir pārmaiņas, kas jāievieš attiecībā uz dokumentiem īpaši saskaņā ar Lisabonas līgumu Spriedām arī par to, kā vislabāk virzīties priekšu ar šo jautājumu, bet tas ir šis mutiskais jautājums. Varbūt tieši ar šo jautājumu varēsim tīri politiskā līmenī izraisīt debatas, bērst liet gaismu uz padomus un komisijas centieniem šai ziņā. Jo tikko mēs būsim saņēmuši šo politisko reakciju, līguma īstenošanas ietvaros. Tikai pēc tam mēs varam šai komitejā nonākt pie kaut kādiem secinājumiem par to, kā varam rīkoties tālāk. Un jāsaka, variācija šeit ir daudz. Es turklāt uzskatu, ka šis jautājums atrisinās, beidz, at, beidzot atrisināsies, neskatoties uz tām dažādajām politiskajām nostājām, ko esam ieņēmuši attiecībā uz piekļuvu dokumentiem, samazināt piekļuvu, pastiprināt piekļuvu un tā tālāk un tā joprojām. Vai piekļuvu, ko nodrošina tikai pamatoties uz komisijas priekšlikumu. Nu, ļaujiet nolasīt citātu. Lisabons līgums maina juridisko regulas saturu un nodrošina pilsoņiem vairāk iespēju līdzdarboties Eiropas Savienības pasākumos, lai uzsvērts, cik svarīgs ir šīs pārmaiņas nākotnes attiecībās starp Eiropas Savienības un tās pilsoņiem, es uzskatu, ka vislabāk būtu, ja komisija iesniegtu jaunu priekšlikumu, kurā atspoguļotos jaunā līguma realitāte. Uh, šis jaunais priekšlikums stiprinātu piekļuvas tiesības dokumentiem Eiropas Savienības iestādēs, birojos un aģentūrās. Tādējādi veicin, tiks veicināta pilsoņu līdzdarbošanās, kā arī viņu spēja izmantot savas tiesības. Tas ir citāts no Diemandoras kunga teiktā, un mēs zinām, ka viņš ir daļa no regulas īstenošanas grupa, grupas regulē 10, 24, 2001, šķērsvīt 2001. Dāmas un kungi, ir ļoti daudz jautājumu, kas jārisina komisijai un padomēji tie, kas ir lasījuši juridisko atzinumu, kas tika sagatavots parlamentam, zinās, ka mēs runājam ne tikai šeit par visplašo 15. punktu līgumā, kur tiek runāts par Eiropas Savienības darbību, bet arī attiecībā uz 9., 11., 13. un 16. pantu šai līgumā. Es varētu, protams, šeit viņus visus nolasīt un nolasīt arī juridisko atzinību, ja deputāti to vēlas, bet varbūt tā vietā šobrīd es varētu vienkārši atsaukties uz atsevišķiem svarīgākajiem punktiem šai juridiskajā atzinumā. Jāatzīst, ka pašā sākumā tiek teikts, ka Lisabonas līgums modificēs ne tikai juridisko bāzi regulē, kas regulē pie, publisko piekļuvu dokumentu, bet arī juridisko kontekstu, kurā šai regulē jādarbojas. Ir tīpaši tas attiecas uz attiecībām starp Eiropas Savienības iestādēm un pilsoņiem. Šis konteksts ir ļoti būtisks nākamās regulas saturam, kas regulēs piekļuvu dokumentiem. Septītajā apsvērumā preambulā tiek minēts, ka dalība valsts vēlas stiprināt, un es uztveru, vēl tālāk stiprināt demokrātisku e, Eiropas Savienības iestāžu darbību. Tālāk juridiski atzinumā teikts, ka 11. panta 1. punktā un 2. punktā arī minētas šeit būtiskas lietas, kur tiek prasīts, lai iestāds, un ļaut man citēt, piedāvā pie pilsoņiem un pārstāvju asociācijām iespēju uh, apmainīties ar viedokļiem, informēt par savu viedokli dažādās Eiropas Savienības darbības jomās. Un tas tiek šādi pastiprināti pārskatāmīgi tiek pieprasīti visā Eiropas Savienībā. Un kā tad, lai šie pilsoņi varētu izteikt savu nostāju, ja viņi nezina, ja viņi netiek informēti par publiskiem dokumentiem? 13. pantā tiek Eiropas Savienības iestādes tiek aicināts Eiropas Savienības darbības ietvaros kalpot pilsoņu interesēm un dalību valstu interesēm. Un te uzsveru, neminot pašu iestāžu intereses kā prioritāru lietu. Es te varētu turpināt un turpināt. Esmu daudz sadēļ šeit uzsve, pasvītros, ko uzskatu par lieliskām šai juridiskajā atzinumā. Bet es zinu, ka jūs jau esat tiek, un tas interesē, jau esat skatījuši šo atzinumu. Domāju, ka vislabākais veids, kā virzieties uz priekšu, ir, neskatoties uz neskādām politiskām domstarpībām, pārliecināties, ka mēs apzināmies politiskā līmenī, ko tad komisija un padome ir paredzējusi darīt attiecībā uz Lisabonas līguma pieņemšanā paredzēto pastiprināto dokumentu publiskošanu. Mutiskajā jautājumā runājam par tādiem jautājumiem, kā atsauce uz minētajiem pantiem, tur tiek izteikts arī lūgums, jeb prasība ņemt vērā pašreizējo juridisko vakumu un tādējādi lūgt komisijai un padomē pārskatīt šo regulu līdz nākamā gada jūnijam vēlākais. Pēc tam lūdzam uh, veikt inventarizāciju, kopsavilkumu par jaunā līgumā iekļautajiem noteikumiem, kas attiec uz pārskatāmību un piekļuvu dokumentiem un paturēt prātā, ka pārskatāmība ļauj iedzīvotājiem līdzdarboties Eiropas iestāžu darbā. Un tā tas tika uzsvērts atsevišķi turko lietā. Tālāk tiek runāts arī par konfidenciāliem dokumentiem un slepenu informāciju. Šobrīd šie dokumenti iekļaut 4. un 9. pantā, kas attiecas uz tā saukto jutīgo, jeb delikāto informāciju un dokumentiem. Koncepcija, kas tad ir šī izpildu privilēģija? Respektīvi, gadījums, kad trešā puse nolem, ka neskatoties uz regulas, regulā paredzēto, tā vēlas saņemt informāciju, bet pieprasījums tiek no, no, noraidīts. Kā šī privilēģija tiks izmantota, izpildvar privilēģija šai pieprasījuma noraidīšanā, to mēs vēl redzēsim, kā 4. un 9. panta izstrādātājs un autors, es gribētu teikt, ka te, te ir vajadzīga daudz lielāka skaidrība. Tas nāktu par labu visām iesaistītajām pusēm. Mēs turklāt lūdzam arī konsolidēt informāciju dokumentos lai pilsoņi varētu vieglāk piekļūt informācijai un dokumentiem, kas tam nepieciešama attiecībā uz visām iestādēm. Jo pats galvenais Pats galvenais, ko ievieš Lisabonas līgums attiecībā uz regulu 1049, ir tas, ka šī regula vairs neatieksies tikai uz parlamentu, padomi un komisiju. Tā attieksies tagad arī uz aģentūrām un visām citām struktūrām, ko esam izveidojuši. Tā attieksies zināmos apstākļos arī uz Eiropas kopienu tiesu. Tas attieksies uz Eiropas centrālo banku, uz Eiropālu un uz Eirojust. Un tāpēc man liekas, ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešami arī skaidri un labi definēti noteikumi par to, kā tiek nodrošināta publiska piekļuva dokumentiem un kādos gadījumos tā tiek liekta. Jo citādi iestādes joprojām būs saitīs kārdinājumu tomēr noliegt šo piekļuvi. Un visbeidzot, gribu teikt saviem līdzlēmējiem, es nezinu, Es negribētu, ka šie noteikumi tiek definēti Eiropas kopientiesā. Nē, es domāju, lai, es gribētu, lai mēs politiskā līmenī šos noteikumus arī definējam. Gribu, lai atgriežamies pie šīs regulas, jo regula, ko pieņēma 2001. gadā, nebija perfekta. Protams, jurisprudence, juridiskās lietas mums to ir parādījušas. Un tas, ko es gribu darīt, es gribu izmantot šo lojālo sadarbību un teikt komisijai, jā, mēs zinām, ka ir problēmas ar dažādiem dokumentiem, konkurences dokumentā tā tālāk. Jāsaka arī padomē, mēs zinām, ka pastāv problēmas ar piekļuvu atsevišķiem dokumentiem, bet padome tāpat laikā vai, ja padu, vai dalība valsts ievieš, iesniedz uh, priekšlikums attiecībā uz tiesību aktu, tad šāds pieprasījums jāizpild. Tad ļaujiet mums palīdzēt jums šīs problēmas risināt, jo nemēģinot tās risinot, mēs neko nepalīdzēsim. Mēs nevaram tās risināt, samazinot pilsoņu tiesības uz dokumentiem. Salīdzinot ar to, kas jau paredzēts regulā 1049 čārslīta 2001. To saku vēlreiz, vajadzīga lojāla sadarbība. To paredz Lisabons līgums pirmo, pirmo Pirmās ieceres paredzēja jau Māstriktas līgums, man šķiet, bet jāsaka, līdz šim šādas lojālas politiskas sadarbības nav bijis. Viss mēs laiku pa laikam esam tikai saņēmuši instrukcijas. Mums ir tikai laiku pa laikam pateicis, ka, lūk, parlaments nav pieņēmis dokumentu pirmajā lasīmā un tāpēc sarunas neturpināsies. Apbrīnojami. Ja paskatāmies uz to milzīgo procentālo apmēru tiesību aktu, kas tiek pieņemts šai parlamentā, arī pirmo lasījumu. Un tādējādā tiek, tādējā ziņā tiek panākt šī vienošanās pirmā las, pirmajā lasījumā. Jo nevajadzētu, lai viņi mums citē šos piemērus un norāda uz kļūmēm. Nē, vajag taisn otrādi, vajag norādīt uz po pozitīviem piemēriem, un tad tā būs uzskatām par pozitīvu lojālu sadarbību. Paldies, saka priekšsādātāji, paldies par šo kaismi jūsu vārdos. Es domāju, ka padomē un komisijai vēl ir jāveic vairāki pasākumi, lai mēs eh, patiešām nodrošinātu caurdzimības un atklātības kultūru. Taču, manuprāt, eh, šajā parlamentā ir vajadzīga arī neliela paškritika. Ja runa par piekļuvi Eiropas parlamenta dokumentiem, ir tīpaši runājot par administratīviem un finansiāliem jautājumiem, tad, manuprāt, eh, mēs arī varētu daudz ko labot, nevajadzētu to aizmirst. Tagad es vēlētos uh, aicināt Marijas Hedbergas kundzi, kas pārstāv Zviedrijas prezidentūru, pavisam īsi komentēt. Es ļāvu Kešmina kungam runāt nedaudz ilgāk, taču es uh, vēlētos tomēr ievērot arī mums atvēlēto laiku. Liels paldies, ka devāt man vārdu, lai komentētu šo jautājumu. Mēs patiešām vēlētos uh, atklāti un uh, lojāli sadarboties ar Eiropas parlamentu. Esmu pārliecināta, ka Kešmina kungs to zina. Jau iepriekš Liedrijas prezidentūra ir paudusi domu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu pabeigt pirmo lasījumu, pirms mēs apspriežam cauradzamības jautājumus. Šķiet, ka Eiropas parlaments nav visnotaļ precīzs. Mēs vēl neesam saņēmuši eh, signālu, vai mums vajadzētu darboties pie šiem 92 grozījumiem, par kuriem mēs nobalsojām martā. Es ar prieku izskatīšu šo jautājumu un centīšos arī atbildēt uz to um, man atvēlētajā laika grafikā, vai nu tas būtu novembris vai decembris, to es vēl nezinu. Uh, Bet jebkurā gadījumā mēs esam gatavi un mēs arī vēlamies apspriest šos jautājumus, jo tie arī mums ir ļoti svarīgi. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Zviedrijai par to, ka tā vienmēr ir centusies eh, būt līdere caurdzamības jomā. Un paldies arī Helderis kundzei par to, ka viņas teicās tik īsi. Nav Es nezinu, kas pārstāv komisiju, bet šķiet, ka tomēr kāds ir šeit, kas runās komisijas vārdā. Jā, māsa kungs, lūdzu. Paldies! Es centīšos izteikties tikpat īsi kā prezidentūras pārstāve. Es arī vēlos paust komisijas vēlmi apspriest šos jautājumus, taču man ir jāapstiprina Zviedrijas prezidentūras teiktais. Pašlaik uh, mums iet likumdošanas process, kur parlaments vēl nav pabeidzis savu pirmo lasījumu. Parasti komisija jau komentētu grozījumus, bet parlaments vēl nav pabeidzis savu pirmo lasījumu, līdz ar to uh, Tās ir tādas neformālas sarunas. Pašlaik komisija neizvirzīs jaunas iniciatīvas. Kā jūs zinat, mēs gaidām, kad jaunā komisija sāks darbu, un tas varētu būt nākamā gada sākumā. Komisija, protams, atbildēs uz mutisko jautājumu tad, kad tas tiks iesniegts plenārsesijā novembrī vai decembrī. Komisija arī ļoti ātri pielāgos kom esošo kom akī komunitēru Lisabonas līgumam. Ja mēs paskatāmies uh, eh, 49. punktu Lisabonas līgumā, tas nozīmē, ka mēs vienkārši palielināsim uh, aptvērumu. Tātad šis, uh, šī regula attieksies arī uz citām institūcijām Eiropas Savienībā. Kā jau tika minēts, tas ir vairāk politisks dabas jautājums, nevis juridisks jautājums. Līdz ar to, to izskatīs arī nākamā komisija, tad, kad tā stāsies darbā. Lielas paldies! Ir pieteikušies trīs runātāji. Manā sarakstā vismaz ir tikai trīs vārdi. Zomers kundze, lūdzu. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlos runāt ilgi, man ir tikai dažas piezīmes. Referents ir patiešām labi pastrādājis pie šī mutiskā jautājuma, bet, manuprāt, ir kaut kas jāpamaina. Man arī neviss ir pilnīgi skaidrs. Kā jau Kašmina kungs teica, te ir runa ne tikai par 15. pāntu Lisabonas līgumā, bet arī uz vairākiem citiem punktiem - 9., 11., 13., 16. Es domāju, ka tekstā būtu jāpiemina arī 15. pants. Ja mēs lasām 15. pantu, tad te ir daudz, kas minēts par caurdzamību. Es, diemžēl, neesmu studējusi jurisprudenciju, lai izspriestu, vai šis 15. pāns pats par sevi vai tikai kombinācijā ar citiem punktiem ir pietiekams. Es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz precīzāk izteikties tekstā. Tad es sev uzdodu jautājumu, vai patiešām pastāv tik liels eh, juridiskā vakuma risks, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Varbūt tas tirs ir nedaudz pārspīlēti. Manuprāt, eh, šis formulējums ir visai dramatisks. Es domāju, ka mums vajadzētu to nedaudz izvērtēt, varbūt te mēs varētu kaut ko mainīt. Kopumā ir jāsaka, ka mēs atrodamies jaunā situācijā Mēs esam jau diskutējuši ar referentu un arī ēnu referentu par šiem emotiskajiem jautājumiem. Mēs nezinājām, ka Lisabonas līgums tik ātri stāsies spēkā. Mēs tagad esam nedaudz pārsteigti, mēs, mēs brīnamies, ka šis līgums tik ātri ir stājies spēkā, stāsies spēkā. Protams, ir jāņem vērā arī tas, ka tiks veidota jauna komisija. Jautājums ir par to, kā mums uh, rīkoties šajā jaunajā situācijā. Es domāju, ka mums varbūt vajadzētu atstāt to visu jaunajai komisijai. Tad, tad jaunā komisija varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Es nedomāju, ka šī komisija, kas tik drīz vairs nebūs spēkā un nedarbosies, varētu strādāt pie šī punkta. Mutiskā jautājuma tekstā ir arī neskaidrība. Tie ir tāda kā funkciju dubultošanās starp uh, starp institūciju funkcijām, un starp, um, tad ir runa par uh, starpiesāžu nolīgumu un starp cauradzamību vai piekļuvu informācijai. Manuprāt, te vajadzētu noteikt skaidrākas robežas un vajadzētu formulēt tekstu viennozīmīgāk. Noslēgumā vēl viens jautājums iepriekšpēdējā rindiņā tiek pieminēta direktīva 2003-1890. Es īsti nesaprotu, kāpēc te ir pieminēta šī direktīva. Vai es patiešām to pareizi saprotu? vai tiešām šajā direktīvā ir runa par to, ka uh, ir jāmaksā par uh, piekļuvi dokumentiem. Es vēlētos dzirdēt, ko referents ir domājis, pieminot šo direktīvu, un vai viņš tiešām vēlas uh, likvidēt šādu situāciju, protams, vai viņš vēlas, lai visi dokumenti būtu pieejami par brīvu. Man ir vēl arī daži citi komentāri, bet tie vairs neatiecas uz šo mutisko jautājumu, tie ir nedaudz plašāki. Bet varbūt esmu visu pārpratusi, tieši tāpēc es arī uzve, uzdevu šo jautājumu, kāpēc tiek kā pieminēta šī direktīva. Lielas paldies, Hautels kundzei vārds. Jā, paldies priekšādātāji. Mums bija patiešām labas diskusijas Strasbūrā ar referentu un ar ēnu referentiem. Šo sarunu gars norādīja, ka mēs vēlamies izskatīt uh, informācijas piekļuves un dokumentu piekļuves jautājumu tādā augstā politiskā līmenī. Šis temats ir ļoti būtisks, te ir daudz tehniskas devas jautājumu, kā jau referents minēja. Citas institūcijas reaģēja visnotaļ vēsi pret šiem mēģinājumiem paplašināt piekļuvi dokumentiem, ņemot vērā, ka tās ir pilsoņu tiesības. Mēs varējām vienoties, un es ceru, ka referents Kešmina kungs vēlas veidot, sastādīt rezolūciju. Es domāju, ka tādā veidā parlaments varētu paust savu nostāju par galvenajiem principiem un varētu arī pastāstīt, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Bet esmu nedaudz arī samulsusi. Es piekrītu Someras kundzei par vairākiem viņas izteiktajiem komentāriem. Es domāju, ka juridiskais dienas mums jau ir sniedzis eh, skaidrojumu par, šo, par šiem jautājumiem. Privileģētā piekļuve dokumentiem ir starpiestāžu nolīguma pārziņā. Mums ir arī tā saucamais broka nolīgums. Es domāju, ka mēs šos jautājumu varētu vienkāršot ir tāds neliels juceklis otrajā jautājumā, kur runa par konfidenciālu informāciju un tās at, un attieksmi pret to. Konfidenciāls man vairāk atgādina šīs četras kategorijas, kā tiek iedalīti slepeni dokumenti. Es nedomāju, ka referents vēlējās uz to atsaukties. Šeit ideja bija galvenokārt runāt par dokumentiem, kas vai nu ir pieejami, vai nav pieejami. Un ko īsti nozīmē eksekutīvas privilēģijas? Es, diemžēl, nesaprotu, ko tas nozīmē, bet varbūt vienkārši neprotu to iztūkot. Kopumā es uzskatu, ka Kešmenkunga uzstāšanās daudz labāk atainoja to, ko mēs vēlamies uzdot eh, padomēji kādus jautājumus mēs vēlamies uzdot padomēji un komisijai. Tad pie, viņš pieminēja Diemondorus un citas lietas. Varbūt jūs uh, varētu šo jautājumu padarīt vienkāršāku, varētu to nedaudz, uzrakstīt nedaudz citā redakcijā. Es domāju, ka tur vajadzētu vienkārši uzsvērt galvenos principus, tādējādi tas būtu tikai saprotamāks. Protams, ja mēs saglabāsim šo jautājumu pašreizējā redakcijā, tad padoma varēs ļoti vienkārši izvairīties no šī jautājuma. Tā varēs teikt, ka komisija ir iniciatīvas tiesības, tāpēc komisija ir jāatbild uz šo jautājumu. Es domāju, ka jautājumam, ko mēs uzdodam padomai, vajadzētu būt īsākam, un tam vajadzētu pieturēties pie galvenajiem principiem. Bet, jebkurā gadījumā, šīs mūsu referentu grupas pieeja bija ļoti uh, izcila, un es domāju, ka šis jautājums ir vairāk politisks, nevis tehnisks. Lielas paldies! Tagad došu vārdu De Jonga kungam, ja vien nav kāds cits kolēģis, kas vēlas izteikties. Nē, tad es noslēdzu sarakstu un dodu vārdu Deliona kungam. Paldies, priekšādētāji! Es domāju, ka Hautals kundze jau pateica daudz no tā, ko es vēlējos teikt. Strasbūrā notika tikšanās ar ēnu referentiem, un atmosfēra šajā eh, sanāksmē bija ļoti laba. Ja mēs runājam par piekļuvi informācijai, par pilsoņu piekļuvi informācijai, tad mums ir jārunā ikdienas valodā. Bieži vien var apjukt šajās daudzajās sarežģītajās procedūrās. Kad mēs runājam ar publiku, ar iedzīvotājiem, mums ir jārunā vienkārši. Uh, Galu galā, ja cilvēkam ir vajadzīga informācija, tad piekļuve informācijai jābūt vienkāršai. Nevajadzētu zināt dokumenta numuru, vai arī nevajadzētu ļoti precīzi norādīt, ko tieši es vēlos saņemt. Cilvēkam ir vajadzīga vienkārša informācija. Es domāju, ka šī tikšanās, kas mums bija Strasbūrā, bija ļoti konstruktīva. Šīs sanāksmes rezultātā mēs uzzinājām, ka būtu ļoti labi uh, izstrādāt konkrētus principus, ko visi var saprast. Šāda veida dokumentus vajadzētu pārrakstīt skaidrā ikdienas valodā, ko var saprast tik viens iedzīvotājs. Ja tā būs, tad mums būs ļoti labs pamats eh, turpmākajām sarunām ar padomu un komisiju. Pilnībā piekrītu Kešmina kungam par lojālu sadarbību ar komisiju un padomi. Galvenā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir tā, ka Mēs zinām, cik tas viss ir steidzami. Par to runā mūsu vēlētāji, taču padome un komisija neizjūt šo steidzamību. Bieži vien viņi mums saka, ka ir dažādi iemesli, kāpēc nevar nodrošināt piekļuvi informācijai. Bet varbūt mēs varētu to visu nedaudz vienkāršot. Mēs varētu paskaidrot, kāpēc īsti nevar piekļūt informācijai. Mums ir vajadzīgas debatas plenārsēdē, un mums ir jānodrošina, lai šo debašu secinājumu arī būtu pieejami visiem un būtu izteikti skaidrā valodā. Liels paldies, saka priekšādētāja. Tad tagad es došu vārdu atkal referentam. Tika ieteikts uh, izridiģēt mutisko jautājumu, pārrakstīt to citā valodā. Un uh, sadalīt šos jautājumus, tātad uzdot jautājumu padomē un jautājumu komisijai. Vai ir iespējams, ka jūs to paveiksiet līdz eh, rītdienas pēcpusdienai, lai komiteja varētu pieņemt šos jautājumus? Un varbūt jūs varētu komentēt arī padomas un komisijas teikto. Priekšēdētais kundze, jūs uzdodat jautājumus tādā veidā, ka pateikt ne ir vienkārši neiespējami. Es domāju, ka 2001. gadā mēs rīkojāmies ļoti labi. Mēs iekļāvām visus atzinumus, mēs darbojāmies koleģiāli, un tieši tā mums vajadzētu rīkoties arī tagad. Es biju kādreiz mākslinieks, man liekas, visi politiķi ir tādi radoši cilvēki. Ja mums ir iespēja, mums vajag iet un visu izmainīt. Visi, kas šodien izteicās, visi pauda ļoti labas idejas. Tieši tāpēc es domāju, ka varbūt komiteja varētu ļaut man sagatavot pēdējo šī jautājuma redakciju līdz rītdienas pusdienlaikam. Tad es šo savu jautājumu izplatīšu visiem saviem kolēģiem, lai viņiem būtu laiks līdz pēcpusdienai to izpētīt. Es ņemšu vērā visus terminus, kas te tika pieminēti, kā arī es vēlos uh, no vienas puses būt eh, racionāls un ticams, labu veselību tiem, tam, kas nošķaudījās, bet mums ir jā, jānodrošina, lai šis jautājums būtu balstīts uz eh, pareizās, uz pareizā juridiskā pamata. Zomeris kundze, jums ir piln, pilnīga taisnība, tas ir muļķīgi, ka es izlaidu 15. pantu, šo pantu parlaments var ļoti labi izmantot. Man, dārgie draugi, Zviedrijas prezidentūrā, es patiešām domāju to nopietni. 2000. un 2001. gadā mēs eh, daudz strādājam pie tā, lai eh, šī caurapzīmība kļūtu par realitāti. Tāpēc es tagad vērsīšos pie jums kā pie padomes prezidentes. Nepietiek teikt ar to, ka parlaments ir vainīgs, jo nav uh, eh, paveicis šo darbu pirmajā lasīmā. Uh, bet mums ir jāatcerās par balsojumu martā. Tad tika teikts tieši tas pats. Pēc tam, kad mēs to novirzījām atpakaļ uz komiteju, mums teica tieši to pašu. Mēs nevaram vest sarunas ar jums. Juridiskais dienests arī mums saka, ka mēs nevaram ar jums vest sarunas, tāpēc, ka parlaments nav paudis savu nostāju. Jā, es zinu, cilvēki negrib mainīties, taču mēs vēlamies uzlabot šo dokumentu dosie, ņemot vērā visas iesaistītās puses. Es, protams, ņemu vērā to, ko jūs teicāt, bet tas viss nav pilnīga taisnība. Jebkurā gadījumā visas šīs aizbildināšanās un iemesli ir jāaizmirst, ja mēs vēlamies kaut ko panākt. Paldies visiem, kas izteicās. Es strādāšu pie šī jautājuma, tātad eh, veikšu teksta redakciju un Es ceru, ka rītdien līdz 11. rītā jūs visi pa e-pastu būsiet saņēmuši šo tekstu, un varbūt jūs varētu man savus komentārus uh, iesūtīt līdz 12.30. Ja varbūt šie, uh, šie termiņi nav īsti strikti, bet jebkurā gadījumā centīsimies darboties pēc iespējas ātrāk. Kā jau Heidī teica, Galvenais ir, kā mēs to visu atrisināsim, kā mēs nodrošināsim rezolūcijas pieņemšanu. Lielas paldies! Es domāju, šis referenta priekšlikums ir pieņemams visiem komitejas deputātiem. Jūs visi palīdzēsiet viņam, snie, iesniegsiet rakstiskus komentārus pēc iespējas tuvākā nākotnē eh, vislabāk jau tūlīt pat pēc šī vakara sēdes. Maikl, tu teici, ka padomi ir teikusi nevar ar mums runāt, jo viņa juridiskais dienests padomē saka, ka nav tiesiskā pamata šādām sarunām. Man likās, ka juridiskais dienests viņiem teica, ka nesot arī nekāda pamata noturēt sarunas par SWIFT ar ASV, bet šķiet tur situācija bija savādāk. Līdz ar to šis jautājums šodien ir izskatīts. Es ceru, ka rītdien pēcpusdienā varēsim vienoties par šo mutisko jautājumu, bet tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Maikl, vēl viens jautājums? Jā, šeit tika ierosināts, ka to, ko es teicu ievad runā, es varētu izmantot par pamatu mutiskajai jautājumam, bet es vairs neatceros, ko es teicu. Un tādēļ man būs jāpaļaujas uz tehniķi, kurš būs ierakstījis šīs pēcpusdienas sēdi, tad es vēlreiz sevī noklausīšos. Maikl, es domāju, ka tu ar tādu pašu aizrautību varēsi uzrakstīt šo mutisko jautājumu uz papīra, kā tu izteicies šeit, un tad mēs tevi izpratīsim un arī pilsoņi izpratīs. Un tagad pārējām pie dienas pēdējā jautājuma. Es ceru, ka to varēsim izskatīt ļoti ātri, jo jau pirms pāris nedēļām pieskārāmies šim jautājumam. Jautājums ir par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Tas ir viens no priekšlikumiem, priekšlikumu pakotnē, kur runa ir par procedurālajām tiesībām Eiropas Savienībā. Šķiet, ka šī ir vienīgā pakotnes daļa, par kuru tiek prasīts Eiropas parlamenta viedoklis, par to esam jau runājuši. Pirms es dodu vārdu referentei, Baronesē Lutvardē, gribētu jums atgādināt, ka priekšlikums attiecas uz trešo pīlāru un to ļoti lielā mērā ietekmēs Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Līdz ar to mums atkal būs jāatgriežas pie tām debatēm, kas mums bija šīs sēdes sākumā. Bet tagad došu vārdu Zārai, un man ir arī parastais lūgums lūdzu, lūdzu izteikties īsi, lai mēs varam beigt ātri šī jautājuma izskatīšanu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, parastā situācijā es iespējams būtu prasījusi tikpat daudz laika šī ziņojuma izskatīšanai kā jebkuram citam ziņojumam, jo pirms pāris nedēļām mums bija tikai sākotnējā viedoļa apmaiņa. Tagad es esmu nākus klajā ar pašu ziņojumu un varbūt būtu gribējusi jums izklāstīt galvenos ziņojumu pamatpunktus. varbūt, ka es tiešām minūtes laikā mēģināšu arī apkopot galvenos ziņojuma punktus. Taču, priekšsēdētāji, kā jūs teicāt, situācija ir specifiska. Mirklis ir ļoti interesants. Lisabons līgums tik tiešām stāsies spēkā, cim redzot, 1. decembrī un mainīs daudz ko. Gribētu atgādināt visiem to, cik ļoti būtiski ir uzlabot procedurālās tiesības kopumā. Eiropas parlaments konsekventi to ir uzsvērs jau daudz, daudz gadu garumā. Kā jūs jau teicāt, jautājums tiek risināts soli pa solim, tātad ir šī pakāpniskā pāreja pieeja. Padomi ir pieņēmusi politisko vienošanos par trim jautājumiem. Viens ir par ceļu karti, proti, ka procedurālo tiesību jautājumi tiks grozīti pakāpeniski, otrkārt ir ietver lēmums par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu, un trešā lieta ir rezolūcija par šī ietver lēmumu praktisko ieviešanu. Es jau iepriekšējā viedokļa apmaiņā teicu, ka ir ārkārtīgi satriecoši, ka mūsu viedoklis netiek prasīts par pārējiem diviem priekšlikumiem. Tiešām ir nepieciešams mūsu viedoklis par šo konkrēto jautājumu, bet arī par pārējiem pakotnes jautājumiem. Varu pastāstīt jums kādu atgadījumu. Es balsoju par kādu gadījumu, kad viens no maniem vēlētājiem tika atgriezts eh, Grieķijā pēc tam, kad viņam tika izsniegts arestorders. viņu neatbrīvoja, tad viņš apelēja šo lēmumu. Šķiet, šīs apelācijas lēmums tika pieņemts septembra vidū. Cietušais tikai oktobra vidū, tātad pēc mēneša. Apsūdzētais tikai pēc mēneša saprata, ka viņa apelācija ir saņēmusi negatīvu, vied, negatīvu atzinumu. Un šis atzinums arī tika paziņots tikai grieķu valodā. Līdz ar to mēs redzam, ka ir vesela virkne jautājumu, ko šeit varētu uh, risināt. Viņš nedzīvoja Grieķijā, tikai viņa rādi un ģimene dzīvoja Grieķijā, uh, līdz ar to arī ķīlu nevarēja piedāvāt no Lielbritānijas, tikai no Grieķijas puses. Viņam tika liektas tiesības gan uz mutisko, gan uz rakstisko tulkojumu. Kopumā viss situācija bija absolūti neapmierinoša. Daudzi no mums atbalsta to, ka tiek lietots Eiropas aresta orders, taču reizēm rodas ārkārtīgi problemātiskas situācijas, kā piemēram šī, kad ir kliedzoša netaisnība attiecībā pret apsūdzēto personu. Eiropas parlaments nebūtu vēlējies šo pakāpenisko pieeju, taču šobrīd tiek uzskatīts, ka tā ir vienīgā iespējamā. Manā ziņojumā ir uzsvērts dažas jomas, kurās, manuprāt, komisijas priekšlikums, kas kopumā ir labs, būtu varējis attīstīties tālāk un kļūt vēl labāks. Nu, piemēram, šīs tiesības būtu attiecināmas uz visām krimināla procesa stadijām. Uh, ieskaitot arī posmu pēc apsūdzības apstiprināšanas, pēc sprieduma nolasīšanas, kad vēl spriedums nav stājies spēkā. šīs tiesības būtu attiecināmas arī uz cilvēkiem, kuri ir vienkārši aizdomās turamie aizdomās turamajam rakstiski būtu jāpliecina šīs tiesības uz tulkojumu, mutisko tulkojumu. Nav nepieciešams noskaidrot, vai ir nepieciešams tulkojums, mutiskais vai rakstiskais vai nē, jo tas ļauj uh, iestādēm interpretēt šo jautājumu pēc savām iespējām vai savas vēlmes. Būtu jāpieņem, ka ir nepieciešams šis tulkojums. Tāpat arī būtu nepieciešams ierakstīt visas tiesas sprēdes. Un tieši tiesvedības iestādēm ir jāpiedāvā šis tulkojums, viņas ir atbildīgas par to. Tālāk vajadzētu paplašināt apsvērums par apmācību. Tiesas procedūrā būtu jāņem vērā laiks, kas nepieciešams tulkojuma veikšanai Un visbeidzot, es domāju, ka būtu nepieciešams tulku un tulkotāju reģistrs, kas būtu neatkarīgi kvalificēti profesionāļi. Šie ir tie elementi, kurus es savā ziņojumā esmu iekļāvusi. Mēģināju tiešām ieguldīt uh, pietiekam daudz darba ziņojuma tapšanā. Taču jāsaka, ka situācija ir tāda, šķiet nebūs iespējams padomei šo priekšlikumu pieņemt līdz 30. novembrim. Trīs mēnešu periods, kurā šis priekšlikums bija jāizskata, bija līdz Ziemassvētkiem un bija paredzēts arī decembrī pieņemt šo ziņojumu plenāru sēdē. Tas nozīmē, ka 1. decembrī komitejas sēdē būtu jāpieņem šis priekšlikums. Šķiet, ka parlaments nevarēs grozīt šo laiku grafiku. Mums nav paredzēts nekādas Lība komitejas sēdes līdz decembra sākumam. Mums būs tikai tikšanās ar dalību valstu parlamentiem. Es domāju, ka šis būs viens no tiem pasākumiem, kur komisijai būs jāiesniedz priekšlikums vēlreiz koplēma procedūras kārti, kārtā un es ļoti ceru, ka mēs nezaudēsim šo iespēju ietekmēt lēmumu. Es ceru, ka mūsu komiteja varēs eh, tālāk attīstīt manas uzsākto darbu. Vakar man bija ļoti vērtīga tikšanās ar ēnu referentiem, un es gribu viņiem pateikties par atbalstu un ierosmi darbam tālāk. Es tik tiešām ceru, ka mēs nezaudēsim pārāk daudz laika ieviešot Lisabonas līgumu un izskatot šo jautājumu jaunās procedūras kārtībā. Komisija varbūt eh, apsvērs iespēju par to, vai Eiropas parlamentam nevajadzēs izteikt savu viedokli un atzinumu par visu kriminālu procesu grozīšanu kopumā, ne tikai par atsevišķiem apakšjautājumiem. Varbūt mums ir jāuzdod jautājums komisijām padomē par to, kā viņi redz šo situāciju šis jautājums varētu tikt izteikts parlamentu rezolūcijas veidā. Mēs, protams, ceram, ka jaunajā komisijā būs tieslietu un pamatiesību komisārs. Tāpat ir iekšējās drošības un migrācijas komisārs. šīs komisārs, kurš atbildēs par tieslietām un pamattiesībām, acīm redzot, būs tas, kurš nodarbosies ar krimināla procesa jautājumiem. Šis pasākums, par ko mēs runājam, tātad krimināla procesa grozīšana, manuprāt, šobrīd nenotiek tādā veidā, kā man vislabāk patīk. Mēs tādēļ ceram, ka komisija nāks klajā ar ambiciozāku priekšlikumu nekā šis pirmais. Un tad mēs abas iestādes kopā varēsim varbūt pārliecināt padomu par to, ka ir jābūt elastīgākai pieejas meklējumos. Varbūt, ka tad tiks apšaubīts pat viss šis pakāpeniskās pieejas pareizīgums. Es negribētu, lai mēs palaižam garām iespēju ietekmēt notikumu gaitu varētu teikt, ka mēs esam nedrošā situācijā. Skaidrs ir vienīgi tas, ka ietver lēmumu nevar pieņemt trešā pīlāra kontekstā. Taču mums nevajadzētu zaudēt dušu un optimismu. Es ceru, ka pasākums būs labs un arī cēls, ja vien padomi vēlēsies ar mums sadarboties koplēmu procedūrā. Paldies! Ir pieteikšies trīs runātāji. Izrādās četri. Gribētu vispirms uzklausīt komisijas pārstāvi, pēc tam padomas pārstāvi, un tad sāksim debatas. Ir pieteikšies runāt Karlēna Morgana, Pīters Zungers. Dosim vārdu Karolonē Mongerai no Eiropas komisijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti augstu vērtēju Barones Ledfordas teikto par šo dosjē. Mēs ārkārtīgi ilgi strādājam, lai sasniegtu kaut kādu risinājumu, un 23. oktobrs patiešām bija uzvaras diena, jo tieši tad uh, mēs, atrada, mēs panācām vienošanos par tekstu. Tas bija ļoti grūti. Es domāju, ka šim tekstam ir sava papildus vērtība. Un es tik tiešām ceru, ka mēs panāksim vienošanos saskaņā ar jauno procedūru par tekstu un vienošanās būs vismaz tikpat labi, ka š, kā šī patreizējā. Mēs neviens nezinām, kā attīstīsies nākotnē attiecībā uz tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu. Ceļu kartē ir vēl četri citi jauni pasākumi, un piektais ir zaļā grāmata. Mēs vēlamies sadarboties pilnībā ar Eiropas parlamentu un ceram, ka parlaments dos savu ieguldījumu par šiem te pa pasākumiem nākotnē. Tik tālu es varu pateikt šodien. Paldies! Un tagad es aicināšu padomus pārstāvi. Vēberskundz lūdzu. Jā, mans vārds ir tiešām grūti izrunājams, jo tas ir zviedru vārds. Lielas paldies! Ļoti interesanti dzirdēt, ko jūs, uzskat, ko jūs domājat par šo jautājumu. Šis ir viens no tiem jautājumiem, tiešām, kur mēs nevarēsim pieņemt saskaņā ar veco tiesisko pamatu. Uh, mēs sadarbosimies ar parlamentu tālākajā jautājuma risināšanā. Mēs tiešām nevaram pateikt, kā tas notiks, bet prezidentūra vēlētos lai komisija, kad tā savu priekšlikumu iesniedz par jaunu saskaņā ar Lisabonas līgumu, ņemtu vērā tās debatas un diskusijas, kas ir bijušas līdz šim padomē par šo dosieru. parlaments jau ir izteicies tādā vai citādā veidā, bet cerams, ka nākotnē konkretizēs savus priekšlikumus. Nu, piemēram, ka jūs varētu nākt klajā ar rezolūciju. Es domāju, ka komisija noteikti ņems to vērā, kad iesniegs priekšlikumu no jauna. Es domāju, ka tik tiešām mēs varētu panākt labus rezultātus, labi sadarbojoties ar parlamentu nākotnē. Padomē mēs uzskatām šo rezultātu par veiksmīgu tādēļ, ka tas padara, ka tas ļauj mums iesākt krimināla procesa reformas. Mēs uzskatījām, ka tieši tā sadalīšana reizinātājos ir pareizā pieeja, jo viss šīs procesa reforma darbs vienā rāvienā nebūtu iespējams. Mēs domājam, ka labāk būtu to fragmentēt. Un tad procedurālās tiesības pakāpeniski tiktu modernizētas. Padomē cer, ka arī tālāk mēs varēsim virzīties tikpat ātri, kā tas ir bijis līdz šim. Mums ir svarīgi tiešām šo lietu virzīt, kā jūs, Lietvards kundze, teicāt, arī ir svarīgi, lai būtu vajadzīgais temps Cerams, ka, kad stāsies spēkā jaunais līgums, mūsu sadarbība būs ļoti laba un mēs varēsim šo jautājumu risināt. Mēs no savas puses to labprāt darīsim tuvāko mēnešu laikā. Paldies par uzmanību. Paldies, Vēbers kundzei. Tālāk manā sarakstā ir Romero Lopezes kundze. Lūdzu. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tiesa Mēs tiešām domājam, ka būtu liederīgi rīkoties tieši tā, jo, jo šis jautājums netiks skatīts atkārtoti. Lisabonas līguma spēkā stāšanās dēļ. Gal galā politiskajās grupās bija diezgan liela vienprātība par to, ka ir nepieciešams stiprināt šīs pamatiesības, pamatiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu. Tās ir daļa no ceļu kartas. Tur jāietver arī citas procedurālās tiesības, kas, kas veido tādu kā kopumu, kā procedurālu garantiju ko mēs uzskatām par pamatu šai Eiropai, Eiropai, kas ir tiesiskuma Eiropa. Varbūt tās varētu būt tāds kā izējas punkts komisijai, jaunajai komisijai turpmākajam darbam pie jaunā priekšlikuma. Komisārs, kas strādās pie tiesiskuma lietām, varēs eh, pārliecināties par to, ka parlamentā ir vispārīga vienošanās par to, ka šīs tiesības ir jāstiprina. scenārijs šobrīd ir mainījies, tas ir ļoti atšķirīgs no tā, kas bija aktuāls tad, kad debats tikai aizsākās. Tas ir atšķirīgs arī no tā laika, tika pieņemts pamat lēmums Zviedrij, Zviedrijas prezidentūras iesākumos jūlijā. Nu, tāpēc, var, tāpēc politiskā situācija liek domāt, ka priekšlikums varētu tikt uzlabots Protams, ka vienprātību panākt ir ļoti grūti, to mēs zinām, bet 23. oktobrī apstiprinātais teksts un formulējums papildus atsevišķiem punktiem uzsver arī nepieciešamību uztvert mūsu teikto nopietni. Un tieši tāpēc tas attiec uz jauno priekšlikumu. Ar to gribēju teikt, ka šo jautājumu jāpaskatās arī no citas perspektīvas. Jāskata tas jaunā kontekstā, jaunā scenārija ietvaros. Mums nepieciešams paust parlamentu nostāju par šo jautājumu, un komisijai, protams, tas jāņem vērā ir jāievieš šīs tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kā daļa no visa kopuma, no visas pakotnes. Lēmums, protams, ja būs jāpieņem lēmums par katru procedūru atsevišķi, tad ir tikai dabiski, ka komisija strauji apspriež katru šo direktīvu atsevišķi. Ja nepieciešams šīs procedurālās tiesības skatīt atsevišķi. Bet es domāju, ka varbūt vienkāršāk ir to visu apkopot vienā. Parlamentam iepriekš nav nekad bijis viegli panākt vienprātību Bet šeit vajadzētu bilst, ka šīs procedurālas tiesības ir jā, jāpan, jāveido par daļu no kopējās pakotnes. Jo citādi mums nāksies atgriezties pie ceļu kartes, ko uzsāka, ko aizsāka savā laikā Zviedrijas prezidentūra. Ja vien mēs nevarēsim šīs direktīvas skatīt kopā. Turklāt tās jāapstiprina ātri. Pavisam tuvā nākotnē. Tā, lai mēs nenonāktu situācijā, par kuru visu laiku esam baidījušies. Lai mēs varam nodrošināt šīs tiesības uz aizstāvību, uz jurista klātbūtni, uz sazināšanos ar ģimeni, vēstniecību palīdzību un tam līdzīgi. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski. Un tāpēc, ja komisija ievēros mūsu rezolūcijā teikto, tad tā varētu mudināt padomu virzīties uz priekšu ar šo dokumentu. Mēs taču veidojam tiesiskumu Eiropu. Paldies, tālāk nākamais runātājs. Oh, Antonescu kungs. Mulțumesc, doamnă președinte. Antonescu kungs. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Es gribētu pateikties Sarai Lutfordai par to, kā viņa sadarbojās ar ēnu referentiem un kā viņa organizēja tikšanās, kurās es arī piedalījos. Man žēl, ka šis ziņojums nevar iet parasto ceļu. Es augstu respektēju Lutfordas kundzi. Un tādēļ izteikšu dažus vērojumus. Projekts ir ārkārtīgi komplicēts, grozījumi ir par būtiskiem priekšlikumu punktiem, Referenti ir izgaismojis vissvarīgākos jautājumus, un es gribētu pasvītrot dažus aspektus, kas man šķiet ir īpaši svarīgi un kas parādās šajā ziņojumā. Es arī atbalstu šos priekšlikumus, nu, piemēram, pirmo grozījumu, saskaņā ar kuru dalību valstīm nav, ne, dalību valsts ievieš tādus, eh, tādu, uh, tādu situācija, kas ir saskaņā ar pamattiesību hartu. Tālāk par trešo Eh, grozījumu arī ir svarīgi runāt, jo tas attiecas uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kam ir nepieciešams īpašs atbalsts krimināla procesa laikā. Un šajā grozījumā ir arī konkrēti minēts, kāda veida palīdzība viņiem nepieciešama. Tālāk astotais grozījums būtiski papildina tiesības uz mutisko tulkojumu visa krimināla procesa laikā. Lutfords kundze ir pasvītrojas vesela virkni problēmu, kas pastāv. Es esmu iesniegusi arī daudz grozījumus, kas saskana ar Lutfordas kundas priekšlikumu. Daži grozījumi ir par mutiskā un rakstiskā tulkojuma kvalitāti. Padomas rezolūcija, kas nāk um, klāt dalību valstu priekšlikumam, uh, piemin šos kvalitātes jautājumus, taču es domāju, ka kvalitāte būtu jāpiemin lēmuma pamattekstā, jo mutiskā un rakstiskā tulkojuma kvalitāte ir neizbēgams aspekts visos tulkošanas posmos. Es domāju, ka valstīm e, noteikti ir jānodrošina kvalitātes kontroli, tāpat arī tulku un tulkotāju akreditācija krimināla procesam. Katrai dalību valstī ir jāievieš profesionālās izglītības sistēma. Tā varētu būt tālāk izglītība arī. Kā šodienas sēdē mēs nevairāk vairāk kārt esam teikuši, šobrīd ir īpaša situācija. Es gribētu pateikties juridiskā dienesta pārstāvi par visām atbildēm, ko viņš sniedz sēdes sākumā taču neša, neapšaubām būs nepieciešami tālākie skaidrojumi. Ceram, ka tos mēs saņemsim rakstveidā, un tad mēs varēsim turpināt savu darbību līdz pat Lisabonas līguma pilnīgai stāšanai spēkā. Es klausījos padomus pārstāvē un sapratu, ka nebūs līdz 31. novembrim nekāda lēmuma par kriminālu procesu un procesuālajām tiesībām. Komisija acīm redzot iesniegs jaunu priekšlikumu, bet mēs nezinām, kad tas būs. Šī tēma ir ļoti svarīga, ir jau spērti būtiski soļi uz priekšu, un mēs ceram, ka jaunais priekšlikums tiks iesniegts tuvāko mēnešu laikā. Eiropas parlaments varētu nākt klajā ar rezolūciju, taču tas neatrisinās visas problēmas. Šī gada beigās Eiropas parlamentam būs jākonkretizē savu rīcību attiecībā uz mutisko jautājumu, kas tiks uzdots kopā ar rezolūcijas izstrādi. Es jau otro reizi šajā parlamentā esmu referente, šis ir mans otrais ziņojums, kur esmu ēnu referente, un šis ir otrs gadījums, kad ziņojums netiek pieņemts, bet ir tikai rezolūcija Es ļoti augstu vērtēju to, ko ir darījusi referenta Latfordas kundze, un tādēļ es no sirds ceru, tiklīdz komisija iesniegs jaunu priekšlikumu, tiks ņemts vērā Eiropas parlamenta šī brīža priekšlikums. Paldies! Okay, Paldies, saka priekšsādātāji! Hautals kundze tālāk. Paldies! Ja kāds man apsūdzētu par noziegumu tiesā, es pilnīgi noteikti gribētu aizstāvēties somu valodā. Nu, man tiešām žēl, ka man šobrīd jāizsakās angliski. Nu, šķiet, ka jums kā apsūdzētāji būtu vairāk tiesību nekā kā deputātai. Nē, bet man liekas, ka deputāti var droši runāt arī somu valodā. Nē, deputāti izvēlas runāt tomēr angliski. No? Okay. Well, let's not waste time on that. Labi, tad lieki nekavēsim laiku. Varat jums pastāstīt, ka mana grupa pilnībā atbalsta Sāras Lotfordas priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka viņai taisnība, kad viņa saka, ka šī pakāpeniskā pieeja ir tikai otra labākā pieeja. Mums ir šī ceļu tiesību un parlamentam tajā brīdī, kad tam būs koplēmuma tiesības, mēs varēsim pa šo ceļu turpināt arī iet. Eiropas aresta orders ir pieņemts un tieši tāpēc ir radusies šī nepieciešamība pēc papildus procedurāliem regulējumiem. Jo šķiet, ka starp tiesības, tiesības sistēmām nav šīs savstarpējās uzticēšanās, un tāpēc ir vajadzīgi šie minimālie standarti procedurālajās tiesībās. Un mēs atzinīgi vērtējam visus viņas grozījumus, tie mums ir pieņemami, un turklāt mēs gribējām teikt, ka šis dokuments, ja tas tiks pieņemts viņas ierosinātajā formulējumā, kalpos kā ļoti labs pamats komisijas pārskatītiem priekšlikumam. Un cerams, ka tad šādā veidā parlaments varēs pātrināti strādāt pie šī dokumenta. Un vienlaicīgi strādāt arī pie procedūr, procedurālajām tiesībām. Paldies, saka priekšsādāt, paldies, Tele Gomešas kundze. Lielas paldies, priekšsādātāji! Gribēju pateikties referentē par lielisku paveikto darbu. Un ceram, ka Lisabonas līguma ietvaros arī šos dokumentus tālāk skatīsim. Man ir pāris komentāru. Sāra Lutford jau runāja par to, cik svarīgi ir šie pasākumi, cik svarīgi uz tiem norādīt. jāsaka, dokuments ir atšķirīgs no tā, kāds sākotnēji bija komisijas priekšlikums. Tas droši vien toreiz tika pieņems tāpēc, ka trūka uzticēšanās starp dalību valstīm. Sāras priekšlikuma pamatā pilnīgi noteikti ir parašas tiesības, precedentu tiesības, kas saistīts ar pamatbrīvībām. Domāju, ka tas ļoti būtiski. Nu, jāsaka, priekš, domāju, par priekšlikumu atceros bēdīgo pieredzi manā valstī. Domāju, ka tas droši vien ir aktuāli arī citās dalību valstīs. Un skatoties uz šo bēdīgo pieredzi, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tieši šajā sektorā tiek ieviesti šādi pasākumi. Un iniciatīvai jānāk šeit no Eiropas līmeņa, jo ja šāda veida lēmumus atstāsim nacionālo dalību valstu rokās, tad nekādas īpašās sekmes negūsim šai ziņā. Tādā gadījumā mēs neredzēsim taisnīgus spriedumus. Tāpēc gribu paust atbalstu šim priekšlikumam un vēlreiz uzsvērt, ka individiem nepiecieš, individs nepieciešams informēt par viņu tiesībām. Ir pilnīgi noteikti nepieciešams arī reģistrs, tātad ieraksts šādām intervijām, šādām praktināšanām. Tāpat kā nepieciešams reģistrs ar kvalificētiem tulkiem un tulkotājiem, kas pieejami nacionālā mērogā konkrētajā dalību valstī. Par šo esmu iesniegus arī grozījumu, grozījumu numuru 26. Tur ir ierosināts izveidot šādu nacionālu reģistru ar kvalificētiem tulkiem un tulkotājiem. un tad šo sarakstu, protams, var izmantot arī pārobežu jautājumiem. Tas skaidri un gaiši ir jāsaka. Formulēm jābūt ļoti skaidram. Reģistri ir nacionāli, bet varbūt veidot arī, iespējams, veidot arī Eiropas mēroga reģistru, jo bieži vien ir tādas lietas, kurās iesaistīts vairākas valsts, un tad ir valsts, kurās nav pieejama konkrēta valoda tulkotāja. Tādā gadījumā varbūt varam lūgt konkrēts dalību valsts, eh, no konkrēta dalību valsts saraksta kādu tulkotāju. Paldies! Pēdējais runātājs sarakstā ir Tavares kungs. Lūdzu! Jums vārds paldies priekšsēdētājs Aktavares kungs. Izteikšos pavisam lakoniski. Gribēju teikt, ka biju uz šīm pēdējām tikšanās reizēm ar Sāru Ludfordi, un man vispārējais iespats, iespējas radās tāds, ka ir trīs pamatprincipi kas ir mūsu visu domu gājienu pašā centrā. Pirmām kārtām, ka pilsonim kā apsūdzētājiem ir jābūt mūsu interešu degpunktā, mums par viņu jārūpēs visvairāk. Jo tieši šis pilsonis ir tas, kas var pateikt, kādā valodā viņš saprot kā, kādu valodu viņš saprot, kāds tulkojums nepieciešams. Neviens cits nevar lemt viņa vietā par to, vai viņam pienāks vai nepienāks tulkojums. Otrām kārtām mums bija arī diskusijas par procedūrām. Un šeit ir ļoti svarīga pārskatāmība, tātad publiska piekļuva dokumentiem. Ja pārskatāmības nebūs, tad arī nekam citam nebūs nekādas jēgas. Nepieciešama informācija, informācija par procedūrām, un būtu ļoti labi, ja pilsoņi tiktu informēti par viņu tiesībām uz tulkojumu rakstisku mutisku tulkojumu, tā gadījumā, ja viņi iesaistās krimināli, ja viņi tiek iesaistīti krimināla lietā. Ir virkne tiesību, par kurām iedzīvotāji ir informēti, bet uh, vēl citām tiesībām vajadzētu, par citām tiesībām vajadzētu papildus informāciju. Tāpēc es atbalstu to virzienu, kurā mēs kop, kopumā ejam. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji, paldies jums! Un tagad atgriežamies atkal pie referentes. Lūdzu, paldies, saka Lutfords kundze. Paldies visiem, kas izteicās. Es augstu vērtēju jūsu pausto atbalstu un iedros, iedrošinājumu. Uzklausījām arī komisijas un padomas pārstāvis, kuri teica, ka viņi ir apņēmušies virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk pie šī, strādājot pie šī dokumenta. Protams, es arī saprotu, ka nav viegli padomē rast vienprātību, bet, nu redziet, mums jau vienprātība nākotnē nebūs nemaz vajadzīga, līdz ar to pārmaiņas varbūt eh, būs ātrākas nekā mēs cerējām. Un varbūt tāpēc man ir tiesa, kad runāju par nelielu elastību. Gribēju paldies teikt arī padomus dienestu pārstāvjiem, ar kuriem man bija tikšanās Strasbūrā arī savos grozīmos, jūs, manos grozīmos jūs droši vien redzēsiet, ka mani ārkārtīgi interesē tas, ka varam izmantot Strasbūras tiesu precedentu, precedentus un ap šiem precedentiem, šiem precedentu tiesībām tālāk veidot šo tiesību aktu izmantojot visas konvencijas, kas pieejams, un bija lieliski, ka padomas darbinieki bija gatavi ar man tikties un mani informēt par dažādām lietām. Protams, būtu lieliski, ja mēs šai komitejā varētu nobalsot par šo ziņojumu, bet šķiet, ka tas pat juridiski īsti nav iespējams, jo pirmā tikšanās notiks 1. De decembrī, kāda ironija. Un cik tālu man saprotams, tad tā, šāda veida balsojuma nebūs nekāda juris, juridiskas validitātes, jo mēs nevaram pieņemt ziņojumu par trešā pīlāra jomu, tekstu, ja trešā pīlāra vairs nav. Un līdz ar to šķiet, ka mans ziņojums vienkārši izgaisīs pagātnē bez jebkāda balsojuma. Bet, nu, varbūt uh, kādam tas tomēr interesēs, kādam interešu grupai vai NVO. Varbūt viņi varēs to pāanalizēt un pateikt, lūk, to varēja uzrakstīt labāk vai sliktāk bet laika gaitā uz to varbūt tomēr kāds atskatīsies. Bet nu ceru, ka drīz vien atkal tiksimies šajās pašās telpās, un ja man joprojām būs tā privilēģija būt referentē pie šī ziņojuma, tad uh, varēsim strādāt pie jaunā teksta. Paldies, saka priekšsēdētāja. Man parasti ir problēmas ar procedūrām un regulējumiem un noteikumiem. Man parasti šādas lietas neinteresē, man vairāk interesē politika. Bet vienu gan var teikt, ka pilnīgi nekādā gadījumā, pat ja nevaram pieņemt juridisku nostāju, nekādā gadījumā nav tā, ka jūsu ziņojums tiks aizmirsts. Ja mēs varētu to piedāvāt komisijai kā vadlīnijas, kā parlamenta rezolūciju un ieteikumus Lotfords kundze teica, jā, varbūt es pārsteidzīgi izteicos. Varbūt, ka tad, kad skaidrāks būs, kas notiks ar šo ziņojumu, kad rīt kā tiksimies kā koordinātori. Un tad redzēsim, ko koordinātori ierosina. Varbūt, ka varēsim veidot rezolūciju pamatojoties uz šo dokumentu, varbūt mutisko jautājumu komisijai un padomē plenārsēdē. Redzēsim, kāds būs lēmums. Tad kaut kādā veidā mēs varbūt tomēr šo tekstu izmantosim, lai paustu mūsu viedokli. To, kas pausts šeit dokumentā par šo jomu. Paldies, turpina priekšādātāji, paldies. Esam uzklausījuši visu teikto. Un domāju, ka tas arī atspoguļo šīs komitejas vairāk